Domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu, jo negribam nekādā gadījumā mūsu uzaicinātajiem runātājiem atņemt uzstāšanās laiku vai samazināt to. Nu, tāpēc vispirms oficiālās, oficiālās jautājumi. Vispirms gribu lūgt jūs apstiprināt darba kārtību. Redzu, ka iebildumu nav. Paldies. Uzskatām to par apstiprinātu. Tālāk nonākam pie priekšādātājas paziņojumiem. Nu, man tādu pāris tomēr ir. Centīšos pēc iespējas ātrāk mums tos arī izklāstīt. Pirmām kārtām rīt no rīta mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Elēnu Salgādo, kas ir Ekofin vicepriekšsēdētāja. Nu, diemžēl viņai atkal nācās atlikt šo ierašanos pie mums. Viņa nevarēs ierasties Un par nākamo paredzēto datumu pa šai tikšanās reizē mēs jums paziņosim pēc iespējas ātrāk. Mēs viņu jau uzaicinājām saskaņā ar 121. pantu 5. apakšpunktu. Un tāpēc viņai vajadzētu ierasties mūsu priekšā, lai izskaidrotu situāciju attiecībā uz rekomendācijām par daudzpusēju uzraudzību attiecībā uz Grieķiju. Bet, nu, tātad šis punkts darba kārtībā tiek atcelts. Un tāpēc es esmu izplatījis domu, ka varbūt šo stundu mēs varētu izmantot, lai apspriest pašreizējo situāciju Grieķijā, respektīvi īstenot vispārreiz debats. Tātad tie deputāti, kas vēlas par to runāt, eh, nu, tie varēs izteikties. Es gribēju tagad vēl tikai gaidu vēl apsprinājumu no koordinatoriem par šādu priekšlikumu. 10. maijā mums ir paredzēta ārkārtas sanāksme pirmdienas pēcpusdienā. Tās laikā mēs balsosim gan par AFM direktīvu, gan par vēl citiem dokumentiem, kas attiec uz grozījumiem šajās pakotnēs. Jāsaka, grozījumi ir ļoti daudz visās valodās. Un tāpēc, lai arī dokumenti ir izplatīti, jau vienreiz mēs negrasamies to izplatīt otrais nākamās nedēļas sanāksmē, bet tie būs pieejami komitejas uh, eh, mājas lapā. Un dažas kopijas būs pieejamas arī šeit telpā, lai varētu nu, pakonsultēties ar tekstu balsojumu laikā. Bet tā kā tas tiešām prasa ļoti daudz papīru, tad mēs nedrukāsim šos dokumentus, šos grozījumus laukā vēlreiz. Turklāt gribēju informēt, ka mums ir paredzēta ārkārtas sanāksme arī Strasbūrā 20. maijā no 9.30 līdz 11.30. Man turklāt gribētos jūs uh, lūgt Eh, vērsties pie koordinatoriem, kas saņēmuši informāciju par Eiropas statistisko padomdevēju komiteju, kuras saistībā mums ir eh, jāizsaka savs priekšlikums par to, vai apstiprinām locekļus šai komitejai vai nē. Šeit ir termiņš ļoti īsts, tikai 7. maijs, tāpēc lūdzam komite, komentārus izpaust, eh, pateikt koordinatoriem pavisam drīz, un informācija jums, protams, ir izplatīta. Un visbeidzot, rezolūcijas projekts par plašām ekonomikas pamatnostādnēm un ekonomikas pārvaldību. Šis punkts arī ir pārlikts uz vēlāku laiku pēc vienas politiskās grupas līguma. To šo lūgumu atbalstīja arī divas citas politiskās grupas. Un tāpēc arī šis punkts tiks pārlikts uz vēlāku laiku. Mēs varam atgriezties pie šīs rezolūcijas projekta tajā gadījumā, ja padome atliks eh, attiecīgo izskatīšanu līdz oktobrim. Par ekonomisko pārvaldību runājot, jūs droši vien jau pamanēj, pamanījāt, ka ir, tiek īstenot arī papildus Eiropadoma 7. maijā starp Eirozonas valdību vadītājiem. Tātad arī tas būs tas īstais laiks, kad mēs pēc šādas sanāksmes varēsim savā starpā apspriest. Atvainojos, ka paziņojumi bija tik ļoti daudz, bet tagad varam pāriet tālāk pie trešā darba kārtības punkta. Sofija, jūs vēlējāties izteikties? priekšsēdētāji, pavisam īsi lūkšu jūs izteikties. Jā, Sofija, vairāk protokolam, bet es domāju, ka tas tāds nepatīkams pārsteigums, ka mums nebūs iespējams apmainīties ar viedokļiem ar prezidentūras pārstāvi Salgādā kundzi. Ir jau, protams, lieliski, ka viņa atceļ uh, šo viedokļu apmaiņu, un, un mēs varam īstenot pašu savus debats, bet gal galā mēs esam tādā situācijā, kas attīstās ārkārtīgi strauji, mainās ļoti strauji, un līdz tam brīdim, kamēr ministratorijas laika ierasties pie Eiropas parlamenta, varbūt pat vairs nebūs vajadzīgs apspriest šo jautājumu. Tāpēc es tiešām gribētu paust cerību, ka jūs, priekšādātājs kundze, pacentīties vēlreiz, īstenot sarunas ar prezidentūru un mēģināt tiešām atrast laiku šādai viedokļu apmaiņai. Priekšādātā turpina var jums apsolīt, var jums apliecināt, ka mēs esam izteikuši ļoti spēcīgus paziņojumus un mēs arī to turpināsim darīt bet līdz šim tas nav vainagojies ar panākumu. Galgalā es taču nevaru nevienu ar varu piespiest šeit ierasties, nevaru šeit viņu ievilkt šajā talpā burtiski aiz matiem, bet, nu, burtiski daru visu citu, kas ir manos spēkos, lai viņš šeit ierastos. Atgriežamies pie trešā darba kārtības punkta, un tā ir uzklausīšana, uzklausīšana par Bāzeli 2 un kapitāla prasību direktīvas CRD 4 pārskatīšanu. Šādu saīsinājumu arī lietosim turpmāk, tātad CRD 4 vienkāršības vārdā. Tas ir pašinstīvs ziņojums, pie kā šobrīd strādājam. Un Karaskungs ir referents par šo ziņojumu. Mūsu vidū sveicu runātājus. Viņi runās šādā kārtībā. Vispirms Stefans Valters, Barbara Frona, Andrēs Streihls, Adrians Blundels Vignāls. Tāda būs šī kārtība, uzstāšanās kārtība. Un viņi runās katrs aptuveni desmit minūtes, ne vairāk. Un pēc tam Pāriesim pie parastā jautājumu un atbilžu cikla. Tātad tie, kas vēlas uzdot jautājumus, lūdzu dodiet mums ziņu parastajā kārtībā. Tātad uzreiz, uzreiz nekavējoties dod vārdu pirmajam runātājam. Esam jums izplatījuši arī biogrāfijas, tātad CV informāciju. Negraso šeit nevienu atsevišķu vēl iepazīstināt ilgi. Eh, Stefans Valters ir ģenerālsektorās Bāzels komitejā par banku uzraudzību. Un es domāju, ar to pilnīgi pietiek, lai attaisnot viņu klātbūtni šeit šodien. Volter kungs, lūdzu jums vārds. Well, thank you very much. Lielas paldies priekšādātāji. Priecājos, esmu pagodināts, ka var būt šeit un prezentēt jums bāzās komitejas darbu attiecībā uz kapitāla un likviditātes likumdošanas mainīšanu. Bazels komitejas primārais mērķis ir stiprināt banku sektoru izturību pret šokiem, tādējādi veicinot ilgspējīgāku izaugsmu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Gal pirmskrīzes finanšu sistēmu raksturoja šādas vājās vietas - pārāk liels virošana banku un finanšu sistēmā un nepietiekam augsts kvalitātes kapitāls, lai absorbētu zaudējumus. Otrām kārtām pārliecīga kreditēšanas izaugsme ar nepietiekamiem uzkrājumu veidošanas standartiem un nepietiekams likviditātes izvērtēšana, nepietiekam likviditātes buferu un pārāk agresīva atmaksas termiņu maiņa tālāk nepietiekam risku pārvaldību un nepietiekam stimulu, lai risku pārvaldīšanai, eh, pie, ievarot piesardzības principu, tostarp arī nepietiekami izstrādāt kompensācijas sistēmu, tālāk arī nepietiekami buferi bankās, lai mazinātu iespējamo prociklitāti finanšu tirgu un visbeidzot pārāk daudz sistēmisko risku savstarpējo saiknes ar finanšu dali, tirgus dalībniekiem. Uh, um, vienlaicīgi pakļaušanās vienlīdzīgiem riskiem un tam līdzīgi. Īpaši krīzes uh, dziļumu palielināja tas, ka finanšu uh, tas, ka finanšu sistēma iegāja krīzē ar pārāk lielu svirošanu, nepieciešama likviditātes buferi un kapitāla līmeņiem, kā arī nepietiekamiem uh, stimuliem risku sektorā. Uh, regulējošiem standartiem vajadzēja būt augstākiem, un tieši tādiem, kā bāzās komiteja to tagad ierosina. Ja tas tā būtu bijis, tad krīze būtu bijis mazāk spēcīga, un arī sloks uz uh, publiskā sektora pleciem būtu bijis mazāks. Lai šos uh, trūkumus uh, mazinātu, mūsu komiteja ierosina šādus mērķus, kas, protams, ciešā mērā saistīti ar pirmskrīzes eh, konstatētiem trūkumiem. Pirmām kārtām jāpārliecās, ka visi būtiskie riski tiek nosakti, tie tiek ierēķināti kapitāla pietiekamības prasībās, tīpaši tie riski, kas saistīti ar tirzniecības darbībām, sarežģītām pārvēršanām vērtspapīros un atvasinātajiem instrumentiem. Turklāt jāpārliecinās, ka augsts kvalitātes kapitāls ir eh, pieejams, lai sektu zaudējumus, kas izriet no visāda veida riska darījumiem. Ar to mēs domājam arī spēcīgāku um, pašu kapitālu un pilnu pārskatāmību. Trešām kārtām laika gaitā jāpāriet uz pirmā līmeņa svirošanas likmi, kas eh, kalpo kā pamats riska, riska noteikšanas prasībām. Ceturtām kārtām mums ir jāveicina uz nākotni vērsts uzkrājumu veidošana un preciklisku kapitāla buferu veidošana, kas ļauj banku sektoram labāk uztvert šokus tajos brīžos, kad tie nenovēršami notiek. Piektām kārtām jāievērš e, obligātie globālie standarti likvidācijas riska apmē, aprēķināšanai un kontrolēšanai, jā, tālāk jāstiprina regulējums un uzraudzības sistēmiski svarīgām bankām, tādējādi, lai tās inter internalizētu tos riskus, e, kam tās tiek pakļautas. Septītām, septītā Otrām kārtām mums jāstiprina risku pārvaldība, jā, jāveido pil, otrā pilāra ietvaros paredzētais pa, uzraudzības process, jāuzlabo tirgus disciplīna, stiprinot trešā pilārā atspoguļojamo risku jautājumus, firmu risku profils un kapitāla pietiekamību. Un visbeidzot jāveicina tāda prakse, kas palīdz pārvaldīt arī pārobežu banku uh, jautājumus. Komitejas ierosinās reformas, to, to, to brīd gan mikropiesardzības, gan makropiesardzības elementi izstrādāti tā, lai proporcionāli sadarītu riskus konkrētiem individuālu banku biznesa modeļiem, tāpat tās eh, pievēršoties arī plašākiem riskiem, kas eh, ra, rodas sistēmā. Būtiska reforma proporcija tiek vērst uz to, lai firmas un darbības, kas ir sistēmisks pēc eh, darbības, tiktu uzlabots. It īpaši tas attiecas kapitāla prasībām, kas palielināts tirniecības portfeļa darbību saistībām eh, pretējo partiju kredīt, pušu kredītriskiem kompleksām pārvēršanām vērtspapīros un tam līdzīgi, un atkārtotām pārvēršanām vērtspapīros. Šādā veidā sistemiski svarīgām bankām tiks noteikti spēcīgāki standarti. Tad, kad riska segums kapitāla struktūrā tiks uzlabots, lai atspūgļot dažādos biznesa modeļus un dažādos sistemiskā riska pakāpes, visām bankām vajadzēs uh, nu, veidot uzkrājumus savu veidu riskiem ar augstākas kvalitātes kapitālu, tā lai varētu absorbēt zaudējumus Eh, ikdienas darbības procesā. Šos priekšlikumus izstrādājot komiteja ir īpaši uzmanību pievērsus arī unikālajām eh, apstākļiem, kas paredzētas eh, neakci, neakcionāru uzņēmiem, to starp kooperatīviem un uzkrājuma bankām. Uh, Turklāt eh, komiteja paredz, ka pēc krīzes bankas visas veidos bufers, kas pārsniedz minimālās obligātās prasības. Šāda veida precikliskus buferus izveidojot sistēmu kļūs daudz izturīgāk pret šokiem un samazināsies tā iespēja, ka risks no viena sektora varētu pārnesties uz reālu ekonomiku. Eh, veidojot reformas, mūsu komiteja pievērs ciešu uzmanību eh, to, kāda šī, šīm reformām būs ietekme uz nozari un tautsēmniecību gan pārējais laikā, gan ilgtermiņā. Uh, Eh, tas nozīmē, banka šobrīd atgriežas pie pirmskrīzes eh, peļņas līmeņa. Eh, zināmā mērā tas tāpēc, ka ticis sniegts būtisks valsts atbalsts eh, krīzes laikā. To patot prātā tomēr šķitu saprātīgi, ja šī peļņa tiktu, veidu, tiktu izmantota, lai veidotu audzētu kapitālu un likviditātes bufers un nevis, lai to izmaksātu papildus prēmijās, dividendēs un svirošanas jomā. Komitejas reformas, eh, kuras lūdz izveidot G20 līdz šī gada beigām, radīs skaidrību attiecībā uz jauniem triecienu izturības standartiem kas bankām jāsasniedz ceļā uz šiem standartiem, eh, sistēma kļūs spēcīgāka. Pašreizēji obligātie regulējumi standarti joprojām ir pārāk zemi, un tie nespēs apturēt jaunu lejupslīdi šajā eh, jomā, un eh, kas notiks tad, ja finanšu iestādes būs nepietiekami kapitalizēts un pārāk sasvirots. Respektīvi, pašreizējie obligātie kapitāla prasības ir tikai 2% no kopējā, kopējā kapitāla pret svētiem riska aktīviem. Tas ir pārāk zems rādītājs. Turklāt nepastāv arī globāla standarta likviditātei šobrīd, kaut gan e, sliktā likviditāte bankā bija vien no, viens no tiem, kas pasliktināja, sāsināja krīzi. Tā, lai reaģētu uz to visu komiteju, ir ierosinājis starptautiski harmonizētas obligātos likvidātas standarts, kas palīdzētu pārliecināties, ka bankas var pretoties viena mēneša periodam e, arī akūta stresa gadījumos, un tādā veidā bankai būtu stabilāki finansējuma avoti. Es atvainojos priekšādātāji, atvainojos, vai jūs nevarētu mazliet mazliet lēnāk runāt. Ja jūs lasāt ātri no lapas tulkiem, ārkārtīgi grūti jums tikt līdz. Jā, saka Valterkungs, es centīšos runāt lēnāk. Nu, tad man neizdosies iekļauties desmit minūtēs. Komisija ir ieviesus būtisku e, procesu, lai izvērtētu kopējo reformas procesu. Mērķis ir pasna, sasniegt e, augstāku banku sektoru pretošanās spēju triecieniem un tādā veidā veicināt maksimumu ilgspējīgu izaugsmu. Un tāpēc e, process iekļūst publiskas konsultācijas Decembra kapitāla un likviditātes reformas tiks pakļauta būtis, pakļauts būtiskām publiskām konsultācijām. Komiteja vēlas pārliecināties, ka tiek ņemt vērā visas būtiskās sekas, e, kas varētu rasties no šādām reformām. Otrām kārtām ietekmes novērtējums. Komiteja šobrīd īsteno visaptverošu kvantitatīvu ietekmes no, novērtējumu, lai izvērtētu reformu pakotnes kopējo ietekmi gan uz atsevišķām bankām, gan uz banku sektoru kopumā. Trešām kārtām eh, kalibrācija. Komiteja šobrīd analizē eh, kalibrāciju, lai noteikti to vispārējās kapitāla likviditātes prasībās. Tā, lai panāktu banku sektoru, kas izturīgāks pret triecieniem. Tālāk makroekonomiskās ietekmes novērtējums pārejas periodā. FSB, Finanšu stabilitātes valde un Bāzās komiteja ciešā sadarbībā ar ar BIS un Starptautisko valodas fondu izvērtē reformu ietekmi uz iespējamiem pārejas periodiem, lai pārliecinātos, ka netiek radīta papildus draudu ekonomiskajai atgošanās uh, sistēmai. Līdz šīs nedēļas beigām šī komiteja izveidos tādas reformas, kas varēs uh, veicināt tādu eh, banku sistēmu, kas izturīgāk pret triecieniem atbilstīgas implementācijas eh, termiņi ir nepieciešami, tie tiks izmantot, lai pārējais periods uz jauniem standartiem būtu atbilstīgi un norisinātos tā, ka netiktu atbraudēta sistēma kopumā. Iepriekšējās eh, krīzēs ir cietuši daudzi pasaules sektori, tas ir cietis virkni preču sektoru un ietekmēs dažādas biznesa modeļus. Bet mēs, un mēs nevaram ar pilnīgu pārliecību konstatēt, kas varētu būt nākamās krīzes cēlons, un tomēr varam centies eh, šāds iespējamās krīzes ietekmi mazināt. Visām bankām, visām valstīm kopīgiem spēkiem ir jāspēcina banku sektora izturība pret triecieniem, bet īpaši ņemot vērā, cik ļoti globāli pēc savas raksturs ir finanšu tirgus un cik lielā ātrumā šādā veidā šoki var pāriet no viena sektora uz, no banku sektora uz tautsemniecību kopumā. Iepriekšējā krīze ir parādījusi, ka visspēcīgākās lejupslīdes rodas tieši tad, ja banku sektors iekļūst nopietnās problēmās un nespēja vairs e, funkcionēt un pildīt savas pamata funkcijas. Lies paldies par uzmanību. Es labprāt arī atbildēšu, protams, arī uz jautājumiem un uzklausīšu komentārus par šo punktu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jautājums e, uzdosim vēlāk, tad, kad būs kopējas jautājuma atbilžu sesijas laiks jo varbūt te būs arī tādi kopēji jautājumi, un tāpēc pārēsim tālāk pie nākamās prezentācijas, ar ko nāks klajā Bārbara Frona, kas ir savukārt no Santanders, no grupas Santander, un viņai ir īpaši atbildība par Bāzeli 2 risku pārvaldību, risku analīzi un uzkrājumu veidošanu. Lūdzu, Frons kundze, došu jums vārdu, šie trīs slaidu sistēma ir sagatavota. Lielas paldies par uh, šo iespēju dalīties ar uh, jums uh, Santander grupas viedokļos par šo priekšlikumu. Šodien mēs sniegsim komentārus eh, tādās vispārīgākā gaisotnē, un pēc tam mēs sīkāk eh, pievērsīsimies dinamiskas uzkrājuma veidošanas tematam. Šajos ievadvārdos es neizmantošu visus slaidus, jo šos slaidus jūs varēsiet izmantot arī vēlāk. Santander pilnībā atbalsta mērķus, ko ir uzstādījusi Bāzēlas komiteja un Eiropas uh, Komisija tāpat arī tā uzskata, ka atsevišķo nodaļu virziens ir pareizais. Tajā pašā laikā mēs vēlētos paust arī konkrētu informāciju. Kaut gan jaunā regula cenšas identificēt un atrisināt problēmu jomas, kas parādījās krīzes laikā, piemēram, sekuritizācija, derivatīvi un um, aizņēmums starp bankām, šī regula šķiet uh, neredz, kādas tad bija galvenās uh, krīzes, kādi bija galvenie krīzes cēloņi. Vairāk būtu jāizskata kontroles trūkums un arī vājā pārvaldība no industrijas puses, kā arī tas, ka trūka uh, uzraudzības ar iejaukšanos no valsts sektora puses. Jāņem vērā, ka uh, šī ļoti smagā krīze radīja ļoti smagas sakas jo trūka regulējuma. Mums eh, šķiet, ka šie mērķi nav pietiekami labi pieminēti regulējošo iestāžu paustajos paziņojumos. Mēs uzskatām, ka šie jautājumi nebūtu jāskata izolēti, būtu jāskata tie kopumā, būtu jāatcerās, eh, kādas bija atsevišķo nodaļu sekas, un tām būtu īpaši jāpievēršas pirms eh, tiks pieņemts galīgais lēmums. Tas attiecas arī ietekmē uz reālu ekonomiku un uz patērētājiem, tas attiecas arī uz finanšu tirgu pareizu funkcionēšanu un arī uz izmaiņām tajā lomā, ko bankas ir vienmēr tradicionāli spēlējušas. Vairāk uzsverts tiek likts uz kādu citu jautājumu. Mēs uzskatām, ka uh, pak... the exposure to one particular bank counterpart Nature... Mēs uzskatām, ka uh, obligāto likviditātes buferu izmantošana neietver šeit banku vērtspapīrus. Tāpat arī nav korelācijas starp kredīta riska modeļiem, kas varētu ietekmēt eh, likviditāti un arī eh, starpbanku tirgus stabilitāti, it īpaši tajās dalību valstīs, kurās ir mazas valūtas. Tāpat šie priekšlikumi varētu novest pie tā, ka investori vairs neinteresētos par banku kapitālu ir jāatcerās par banku kapitālu, ir jāatcerās arī par dividendēm, kas eh, tiek eh, izmantā, izma, izmaksātas. Un kā, tāpat arī ir jāatcerās par eh, kredīta pieauguma nosacījumiem. Nosacījumi, kas tiek piemēroti augstas likviditātes kapitālām, protams, ir piesardzīgi, bet tas varētu radīt dažādus blakus efektus, kas varētu, piemēram, būt koncentrēšanās risks un uh, uh, neparasta uzvedība no iesaistīto spēlētāju puses. Tas e, neatbilst iekšējai politikai un praksē, kur ir noteikts, ka nedrīkst paļauties uz vienu finanšu avotu šajos likviditātes buferos. Santander, protams, ļoti augsti novērtē uh, Uh, vienlīdzīgu spēles uh, noteikumu nozīmi, taču mēs atceramies, ka uh, kapitāla prasības vēl līdz šim nav sasniegtas un nav sasniedzamas. Ir jāatcerās, ka ir dažādi nacionālie lukumi, likumi, fiskālie noteikumi vēl ar vienu nav saskaņoti. Ja būs atšķirības grāmatvedības noteikumos un fiskālajos noteikumos, tas radīs arvien smagākas sekas. Uh, It īpaši ir jāatcerās par uh, nodokļu iekasēšanu no kopējā kapitāla. Mēs nevēlamies ieviest arī uh, ieviest uh, tādus noteikumus, kas paliks spēkā ilgu laiku. Tas varētu ietekmēt uh, banku ilgspējīgās funkcijas. Mēs galvenokārt gribam, lai uh, eh, zema riska uh, nekustamā uh, īpašuma kredīta bankas uh, varētu turpināt izaugt. Bet uh, šī situācija radīs uh, tādas sekas, ka bankām nāksies iz, iziet no uh, tirgus. Ir jānodrošina dialogs starp uh, publisko sektoru un privāto sektoru. Tikai tādā veidā varēs radīt vajadzīgos stimulus un varēs rasties jauns uzraudzības ietvers, kas atbildīs abu pušu cerībām. Tādā veidā mēs varēsim novērst krīzes, bet bankas varēs turpināt darboties kā privāti uzņēmumi ar vienlīdzīgiem noteikumiem. Tādējādi tirgus varēs atšķirt labu praksi no sliktas. Un uh, Tikai tādā gadījumā mēs uzskatām, ka varēs atjaunot stabilitāti un to arī saglabāt. Tagad pievērsīšos galvenajam savas runas temata uzkrājuma veidošanai. Pirms es pievērsīšos šīs prezentācijas tehniskajai daļai, es gribētu uzsvērt, kāpēc šāda uzkrājuma veidošanas sistēma ir tik būtiska drošai ekonomikai. Ekonomiskā darbība ir pakļauta dažādiem cikliem. Uh, kur ir labi periodi un arī iespējams pat smagas recesijas. Tieši tāpēc bankām vajadzētu veidot uzkrājumus, tāpat kā to dara dažādi dzīvnieki vasarā, lai varētu izdzīvot ziemu. E, ja mēs ņemam vērā šo sienāža pieju, tad ir jāatcerās, ka ja sienāžs neveido uzkrājumus, tad viņš vienkārši nomirst. Spāņu dinamiskās uzkrājuma veidošanas modelis bija vērsts uz šādu uzkrājumu veidošanu, un tieši šis arī ir ieteikts mūsu alterna, alternatīvajā a, priekšlikumā, bet nedaudz savādākā formātā. Ja tas ir tik vienkārši, kāpēc vēl ar vienu ir tik daudz apjukuma, tad, kad tiek spriest par šo jautājumu? Manuprāt, ir divi iemesli. Kaut gan visas iesaistītās puse, puses vēlas veidot šādu uh, uh, uzkrājumu veidošanu, tas nebūtu nav tik vienkārši. Es gribētu teikt, ka šie paziņojumi slaidos ir uh, visnotaļ oficiāli, tie ir citēti no uh, iesaistīto pošu teiktā. Citi saka, ka viņi vēlas uh, izmantot uh, plašāku interpretāciju, ka tie vēlas izvērtēt kredīt zaudējumus nedaudz ātrāk. Tāpat arī e, šāds režīms varētu nodrošināt e, to, ka kredīta izaugsme nebūs tik ātra. Tagad pievērsīšos otrajam punktam. Šis apjukums rodas arī tāpēc, ka šo jautājumu apspriež cilvēki ar finansiālām zināšanām vai arī cilvēki, e, kuriem ir zināšanas par Bāzels 2 programmu. Un tad, kad viņi satiekas, tad bieži vien viņi viens otru nesaprot, jo runā dažādās valodās. Uh, priekšlikumi dinamiskās uzkrājuma veidošanas režīmam var tikt iedalīti trīs kategorijās. Viens būtu grāmatvedības noteikumi, tā kā pamats, otrs tad būtu piesardzīga uzkrājuma veidošana, un trešais - rast kompromisu starp abām šīm jomām. Kaut gan mēs atbalstam Eiropas komisijas priekšlikumu, kas atbilst mūsu paustajiem mērķiem - vienveidīgums, vienkāršība, caurdzamība, tad eh, reāli runājot, mēs saprotam, ka būs grūti panākt eh, šo mērķu sasniegšanu, ja netiks mainīti grāmatvedības standarti. Tieši tāpēc mēs varam pievērsties trešajai kategorijai, kas ir Santandera priekšlikumi. Mēs eh, cenšamies samazināt šo atšķirību starp grāmatvedības standartiem. Arī uh, Bāzeles priekšlikums, kas pašlaik tiek izstrādāts, cenšas ņemt vērā visas šīs intereses, cenšas eh, tādā eh, komplicētā veidā ņemt vērā arī mūsu priekšlikumu. Izaugsmes laikā uzkrājumi tiek veidoti un tādējādi uh, tiek novērsta ekonomikas pārkaršana un pārmērīga kredītu ņemšana. Līdz ar to reālās izmaksas aizdevumiem Eh, tiek atzītas jau pašā sākumā. Recesijas laikā šos uzkrājumus var izmantot, un tādējādi eh, rodas, tādas, rodas tāda situācija, kur banku aizdevumi vairs netiek piešķirti, un bankām savukārt nerodas eh, smagi zaudējumi. Ieguldītāji var justies droši, ka viņa nauda bankā nepazudīs, un recesija līdz ar to arī nepasliktinās. Nākamajā slaidā jūs redzat šo amerikāņu uh, piemēru, kas to nedaudz labāk ilustrē. Mēs nevēlētos, lai notiktu tā, ka rastos tāda duāla sistēma, kur no vienas puses ir grāmatvedības standarti, no otras puses ir Eiropas komisijas standarti. E, šajā slaidā jūs redzat, cik sliktas sekas būtu šādai divpusēji pieejai. Man būtu trīs komentāri par šo pieeju. Uh, Pirmais, mēs, protams, atzīstam, ka grāmatvedības standarta noteicēja vēlas nodrošināt uh, eh, cauredzamu pārskatu par eh, bankas finanšu situāciju investoriem, bet jāsaka, ka Santander nekad nav radušās problēmas ar šādu cauredzamību. Mēs uzskatām, ka uh, pašreizējā stāvokļa patiesa atspoguļošana nekaitāja to arī šajā situācijā. Uh, Ja izmaksāšanu var veikt eh, tikai pēc tam, kad eh, regulātori ir noteikušos nosacījumus, tad eh, bilances un grāmatvedības pārskati galu galā atbilstu bāzeles standartiem. Tieši tāpēc mēs atkārtojam to, ka konverģence ir pats labākais veids, kā rīkoties. Tas attiecas ne tikai uz grāmatvedības standartu noteicējiem un regulatoriem, bet arī uz visām regulējošām iestādēm visā pasaulē. Mēs aicinām Bāzeles komiteju un Eiropas komisiju uh, sagatavot nosacījumus par uzkrājumu veidošanu, kā arī par uh, uh buferu priekšlikumiem. Tagad atgriezīšos pie šī priekšlikuma, vai šī jaunā uzkrājuma veidošana uh, jums ļaus cīnīties ar procikliskumu, tad atbildē nav apmierinoša, jo tā saka, tas viss ir atkarīgs no konkrētiem faktoriem. Grādvatadības standarta noteicēja, kā jau tika minēts, nevēlas pieskaņoties sagaidāmiem zaudējumiem, nevēlas noteikt tos jau pirmajā dienā. Tāpat arī nevar akceptēt, ka uh, uzkrājumi netiks iekļauti portfeļos un ilgspējīgos vērtspapīros. Līdz ar to arī uh, tos nevarēs visu ciklu laikā pietiekami labi novērtēt. Mēs uzskatām, ka konverģence ir ceļš uz priekšu. Eiropas komisija no vienas puses un grāmatvedības standārtu noteicēja, no otras puses mm, viņiem vajadzētu savā starpā vienoties. Tas, protams, neļaus vērsties pret procikliskumu, bet tas to varētu mīkstināt. Šāds kompromisa risinājums noteikti būtu jāpapildina arī ar eh, kapitāla aprēķinu prasībām, kas uh, pašlaik, eh, diemžēl, netiek piemērotas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un pēdējais komentārs. Es personīgi uzskatu, ka uh, beigās izrādīsies, uh, ka uh, procikliskuma pilnīga likvidēšana īstenībā ir ilūzija. Lielas paldies! Ar desmit minūtēm, protams, nepietiek, bet jūsu prezentācija bija ļoti interesanta. Noteikti, ka jums tiks uzdoti daudz jautājumi. Nākamais ir Traihla kungs. Viņš vada Uh, Erste Group bankas valdi. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Man ir patiesa gods būt klāt šodien un runāt šeit, deputātu priekšā. Esmu banķieris un banķieris ne, nepārāk bieži lūdzu mūsdienās uz kaut kur uzstāties. Krīze, protams, ir kļuvusi par ļoti nopietnu krīzi. Uh, Krīze radīja bankas, un tagad ir tā, ka politiķiem ir jārīkojas, politiķu kārta ir pienākusi domāt par to, ko var darīt regulātori, ko lai dara, lai nākotnē šādas krīzes vairs nebūtu, lai tāda neatkārtotos vēlreiz. Manuprāt, Politiķi G20 valstis pēc būtības izvirzīja regulatoriem šobrīd trīs pamat uzdevumus. Vispirms, lai banku sektors darbotos drošāk kopumā, tā lai šāda veida krīze būtu nākotnē neiespējama. Otrakārt, atjaunot sistēmu banku sektorā, kas nodrošina izmaksas un tāda veida atalgojuma sistēmu, lai banķieri būtu pienācīgi atalgot, bet te pašā laikā nepārāk lielā mērā stimulēt riskēt. Un treškārt, dod bankām iespēju strādāt pamatdarbā, respektīvi uh, saņemt no iedzīvotājiem ieguldījumus un izsniegt aizdevumus reālai ekonomikai. Un, manuprāt, tieši šeit regulātori darba savu, dara savu darbu, bet man uh, Nešķiet, ka šobrīd ir kādi izcili panākumi. Un man rodas ļoti nopietnas šaubas par panāktiem rezultātiem. Ja Bāzele 3 tiks ieviesta tā, kā šobrīd ir paredzēts, tad, manuprāt, rezultāti būs negatīvi. Es pats nāku no reģiona, kas Eiropas Savienībā nav īpaši stingri pozicionēts. Mēs darbojamies Čehijā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā un Austrijā un sniedzam bankas pakalpojumus. Esam patērētāja banka un darbojamies Eiropas Savienības reģionā, kur pēc būtības nav liela kapitāla tirgus. Mēs darbojamies reģionā, kas ir pilnībā atkarīgs no tādas institūcijas kā mūsu banka, un mēs 18 miljonu klientu depozītus uh, uzglabājam un nu, izsniedzam aizdevumus uzņēmumiem. Ja jūs ieskatīsieties Bāzeles 3 regulējumā, tur ir nosacījumi, kas ir saistīti ar kapitāla prasībām, ar likviditāti un ar citiem aspektiem banku sektorā. Uh, tad, manuprāt, šeit trūks ļoti stingras atšķirības un diferenciācijas, kas būtu saistīts ar banku darbību kā reālas ekonomikas atbalstītāja, vai arī kā banku sektora darbību, kā naudas pelnītāja funkcija. Ja mēs ieskatāmies esošajā regulējumā, tad šobrīd regulējums nav radīts tā, lai mūsu banka uh, kas aptuveni 80 līdz 90 procentu savu izmaksu balsta uz bankas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību plašai sabiedrībai, tad tā, tā tie likvīdie līdzekļi, ko mēs saņēmām no mūsu klientiem, tiek ieguldīti daudz veiksmīgāk nekā starpbanku sektorā. Vēl viens svarīgs aspekts, aspekts ir mūsu saikne ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Nākotnē, izmantojot regulatīvo bāzi, kas tiek šobrīd veidota, tad būs ne attieksme pret šādiem maziem uzņēmumiem, salīdzinot ar uzņēmumiem, kuriem ir pieeja kapitāla tirgumu. Es runāšu tagad diezgan provokatīvi. Es pateikšu, ka Bāzele 3 palīdz investīciju bankām un nepalīdz bankām, kas strādā ar patērētājiem patiešo. Pastāstīšu ļoti precīzi, kāpēc tāda situācija varētu rasties. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai politiķi iesaistītos šajā darbā un skaidri izveidot savu priekšstatu. Un es šeit ir īpaši runāju par politiķiem, kas ir atbildīgi par tādām valstīm, kur kapitāla tirgus praktiski nepastāv, kur ekonomika ļoti lielā mērā ir atkarīga no mazo un vidē uzņēmumu veikuma. Un ir jāpārbauda reāla situācija, vai tik tiešām ir kāda veida stimuli jaunajā regulatīvajā ietvarā, lai finanšu institūcijas atbalstītu lielāko daļu valstu ekonomikas mugurkaula, kas ir mazi un vidēji uzņēmumi. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi rast veidus, kā finanšu institūcijām nodrošināt iespējas un līdzekļus atbalstīt mazus un vidējus uzņēmumus, tā lai kapitāls šādā veidā, kas, kas šādā veidā varētu būt zaudēts, lai šeit nodrošinātu vēl striktākus ierobežojumus kapitāla tirgu, vai arī tirzniecības aktivitātēm. Ir jābūt ļoti skaidri atšķirībai starp banku pakalpojumiem, kas sniedz atbalstu reālai ekonomikai, vai arī banku pakalpojumiem, kas tikai uh, nodrošina peļņu īpašniekiem. Manuprāt, tas ir skaidri jānošķir regulējumā ir apstiprināts fakts, ka ne tikai mazās Eiropas Savienības valstīs, bet arī tādā valstī kā Vācija ir. Un Eiropa kopumā uh, salīdzinot ar ASV ir daudz lielāks tiešo aizdevumu apjoms, ir pat divreiz lielāks ASV ar kapitāla tirgu finansējums tiek piedāvāts 70 līdz 80 procentiem uzņēmuma, un Eiropā ir tieši pretēji. Tas, ko mēs šobrīd rādam, normatīvo bāzi, šis, šī normatīvā bāze ir neveiksmīga gan Eiropai kopumā, gan arī nelielām valstīm, jo Eiropā ir daudz lielākā mērā atkarīga no tiešas finansējumu nekā ASV. Es domāju, ka mūsu mērķis tagad ir panākt to, lai parlaments, lai tie politiķi, kas reāli atrodas netālu no mazo un vidē uzņēmumu sektoru, lai tieši šie politiķi iesaistītos darbā. Jo, ja mēs runājam šeit par regulatīvo pamatu bankām, tad aizmirsiet par bankām, jo bankas tiks galā Bankas varēs pielāgoties jebkādām prasībām, bet ņemiet vērā, ka jūs šeit nodarīsiet pāri uzņēmumiem. Aizmirsiet par banku vadītājiem. Nē, bet tieši Eiropas Savienības komercbanku projektu vadītājiem ir jābūt pietiekamiem stimuliem, lai viņi dotu, aizdotu naudu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un, protams, jautājums ir par to, vai šī nauda vispār tiks piešķirt, vai šie kredīti tiks piešķirti, un, protams, par kādu cenu. Tieši šādiem cilvēkiem ir jāpalīdz, un tas arī ir mūsu pamatmērķis. Paldies! Paldies! Un Adrians Blandel Vignals, lūdzu, kas ir īpašs padomnieks finanšu tirgu sekretariātam. Lūdzu, Adrian. Sākam uzreiz ar otro slaidu. Es pastāstīšu kādēļ. Vispirms paldies par iespēju izteikties šodien. Ļoti atvainojos, ka es runāšu diezgan tehniski, bet, manuprāt, jā, ja jūs vispār nesaprotat, kas ir bāzela sistēma, tad nevaru, protams, radīt likumus, kas darbosies pienācīgi. Sākam ar otro slaidu. Priekšsēdētāji saka, lūdzu runājiet mazliet lēnāk, jo ir nepieciešams, lai ar tulkojumu visi saprastu. Priekšsēdētāji saka, ne, nu vajag jau jauki izturēties arī par tulkiem. Nu, tad pirmā lieta par bāzēlu sistēmu, kas atrodas otrajā slaidā, ir tas, ka šeit ir vairākas problēmas, kas jau ir iestrādātas bāzēlu divi. Tātad jautājums ir, vai Bāzela 3 risina šīs problēmas vai nē. Viss šis Bāzels modelis ir tas, ka šis modelis tiek piemērots pilnīgi visām bankām, un šeit rodas tehniskas problēmas. Vispirms sākot ar portfeļu vērtību. Ja jūs plānojat aprēķināt riska līmeni salīdzinot ar bankas portfeli, kopumā šī ietekme uz pirmo pīlāru saliekot kopā riska aspektus, tad šī kopīgā ietekme netiek ņemt vērā Bāzeles sistēmā. Tāpēc arī riska pieeja nav pietiekami precīza. Tas nozīmē, ka šobrīd ir lineāls, lineāls vienādojums. Tas nozīmē, ka ja jums ir 100% ieguldīt hipotekārais kredītos jūsu portfeļa, tad ir absolūta atkarība no otrā pīlārā. Bāzela sistēmā šeit netiek diferencēts. Otrais aspekts ir tas, ka tiek izmantot tikai viens globālais riska faktors. Tas nozīmē to, ka ja risks tiešām rodas no globālajiem aspektiem, tad modelis ļoti labi strādā. Būtiskākais, ko es gribēju pateikt, ir tieši otrajā slaidā, tad būtiskākais, ko es gribēju teikt, ka finanšu sistēma sniedz savus solījumus. Bet kas īsti ir finanšu sistēma pēc būtības? Finanšu sistēma ir sistēma, kas sniedz jums solījums. Es jums apsolu maksāt tik un tik. Tātad tā ir solījumu sistēma. Un būtiskākais regulatīvais aspekts ir tas, ka regulējumam ir jābūt tādam, lai šie solījumi tiktu vienādi respektēti neatkarībā no tā, kurā finanšu sistēmas līmenī tie tiek izdarīti. Un, manuprāt, Bāzela 1 un 2 tieši tur arī ir trūkumi, jo eks ante riska uh, paket neeksistē, jo nevar teikt tā, ka šeit ir risks un šeit riska vispār nav. Un iemesls ir tikai tāds, ka uh, riska portfeļu sastarpēja pārdošana novedusi pie tā, ka notiek šo produktu marketēšana. Bankām ir kapitāla tirgus kultūra un izmantot atvisinātos atrasinātos vērtspapīrus ļoti viegli var iesaistīties kapitāla tirgu. Nu, piemēram, ja jūs, uh, jūs izsniegsiet obligāciju kādam uzņēmumam, tad būs simtprocentīgs risks, un tad savukārt izmantojot atvasinātos vērtspapīrus, jūs varat it kā nodot tālāk šo risku un uzņemties līdz ar to tikai 20% risku reāli. Tas nozīmē, ka bankas reāli var optimizēt risku, un to mēs saucam par regulatīvu arbitrāžu. Un šis faktors ir ārkārtīgi svarīgs. Un tagad varam uzreiz skatīties septīto slaidu. Runāšu tieši par solījumiem, kas ir iekļauts šajā slaidā kreisajā pusē. Horizontālajā asī jūs varat redzēt Bāzelu kapitālā ekvivalenti. Mēs vairākās valstīs paskatījāmies uh, uz banku darbību un izvērtējam pirmā līmeņa uh, koeficientus. Vertikāli jūs varat redzēt, kādi zaudējumi ir bijuši šādām ban bankām salīdzinot ar kapitālu. Un šeit, manuprāt, ļoti nopietna situācija. Tātad tās valstis, kurām bija vislabākais kapitāls, arī bija tās bankas, kurām bija vislielākie zaudējumi. Un savukārt Otrajā slaidā jūs varat redzēt kapitāla saikni ar to, ka jo lielāks jums ir kapitāls krīzes laikā, jo mazāki bija zaudējumi. Tagad paskatīsimies devīto slaidu. Un šeit mēģināšu apkopot, kādēļ šis solījuma aspekts uh, ir tik svarīgs. Ja runājot par Bāzela 3 priekšlikumu, mēs, es savu uzskatām, ka šeit ir daudz ļoti labi aspekti, un kā jūs varat redzēt, ka šeit tiek runāts par riska sādalas koeficientu, tad riska sādalas koeficients būs pats svarīgākais aspekts. Bāzela 3. Turklāt, ja mēs runām, runājam par uh, dinamisko nodrošinājumu un kapitāla buferu, tad doma ir tāda, ka krīzes laikā ir jābūt lielākam līmenim nekā minimāla kapitāla prasība. Krīzes laikā nedrīkst samazināt kapitāla līmeni, uh, lai tas būtu mazāks par minimālo prasību. Un šeit, protams, ir subjektīvi aspekti, kas saistīta modelēšanu, taču, ja mēs ieskatāmies desmitajā slaidā, tad šeit jūs varat pamanīt, ka mūsu pamat problēma šeit ir tāda, ka šeit vienkārši trūkst kapitāla un nav arī pietiekamu, uh, pietiekamu stimulu uh, ar uh, regulatīvo arbitrāžu. Kāpēc radās šāda situācija? Tas ir tādēļ, ka bankas vienmēr varēja nodot savu risku. Tas nozīmē, ka šis solījums tika nodots trešajai personai. Šādā veidā varēja samazināt riska sadalījumu un atbilstoši uzņemties vēl vairāk riska. 12. slaids tagad. Mēlos jums parādīt. Un es ļoti atvainojos, ka te ir tik tehniski uzrakstīts. Nu, ko jūs varat redzēt pašā augšā? Tiek runāts par minimālām kapitāla prasībām saskaņā ar bāzeles sistēmu, te ir tāds apkopojums. Šeit ir tirgus risks, operatīvais risks, un tad arī tas, par ko es runāju, par vidēju svērto risku šeit otrajā daļā. Tātad 8% būtu minimāla prasība, ņemot vērā tirgus aspektus. Savukārt, otrais vienādojums nozīmē to, ka minimāls kapitāla, kapitāla prasības saskaņā ar uh, riska samazinājumu ir saistīts ar uh, bankas kapitālu, un ne visos gadījumos šeit ir jābūt vienādojumam. Un kas tad reāli notiek tādos gadījumos, ja šo solījumu jūs varat nodot kādam citam? Tas nozīmē, ka šeit iespēja optimizēt bankām kļūst visveiksmīgākais aspekts. Viņi var šos savus solījumus, izmantojot atvesinātos vērtspapīrus, nodot citam, līdz ar to atkal uzņemties lielāku risku. Un bankas, un šeit tīpaši runāju par investīciju bankām, šīs bankas neturēs vairāk kapitāla nekā vajag. Tas nozīmē, ka izmantojot šo arbitrāžu, bankas turēs maksimāli zemu kapitāla līmeni. Un šeit mēs tiek piedāvāts Bāzela 3 šīs pēdējā risinājuma variants, tad, manuprāt, šis risinājums ir ļoti nepareizs, jo, kas reāli notiek, jūs izvirzīsiet maksimālu kapitāla prasības, nevis minimālu kapitāla prasības, tad var gadīties, ka kapitāla apjoms reāli būs pārāk maz. Es skatos, ka man palika tikai viena minūte, un tāpēc runāšu tagad par 14. slaidu. Taču, kā jau teicu, solījumi ir vienlīdz svarīgi visos līmeņos, neatkarībā no tā, kādā veidā tiek sadalīts risks. Savādāk nevarēsim panākt attiecīgo regulējumu par likviditātes prasībām. Manuprāt, jā, mēs redzējām kapitāla prasību priekšlikumā ļoti daudz labu lietu. Bija šis jautājums par solījumu, bet par likviditāti runājot. Mums šķiet, ka šeit rodas zināmas problēmas, jo šeit, ja mēs atceramies banku Northern Rock un kurš te bija vainīgs pie kā, vai bija maksātnespēja vispirms, vai vispirms bija likviditātes problēmā. Un parasti ir tā, ka maksātnespēja ir tā problēma, jo cilvēkiem rodas šaubas, cilvēkiem rodas bailes, ka varbūt viņiem nāksies tagad uh, rīkoties ar banku, kurai var rasties problēmas, kurai var bankrotēt. Austrālija arī bija līdzīgi gadījumi. Un mēs šeit jau esam izpētījuši sistēmas, kas eksistēja 50. 50. 60. gados, jo parasti ir tā, ja banka ir maksātspējīga, tā ļoti labi tiek galā ar likviditātes vajadzībām. Un pat ja notiek krīze, tad parasti maksātspējīga banka ļoti labi tiek galā. Tāpēc arī, manuprāt, likviditātes prasības vienkārši atgriezīs mūs pie 50. un 60. gadiem, tāpēc arī likviditātes koeficientus mēs neatbalstam. Vēl daži komentāri par šo slaidu ir tas, ka jūs te pieminējat valsts obligācijas priekšsēdētāju savos ievadvārdos jūs teicāt, un ja mēs šo likviditātes prasību attiecināsiet uz valsts obligācijām, tad reāli tas noziks, nozīmēs to, ka bankas nevarēs ieguldīt šādās obligācijās. Te pašā laikā es neuzskatu, ka būtu īpaši prasmīgi un loģiski runāt par stabilu vai nestabilu finansējumu. Es varu teikt, ka krīzes situācijā pilnīgi viss kļūst absolūti nestabils. Nobeigumā teikšu, ka ja jūs liksiet bankām izmant, uh, turēt pietiekami daudz aktīvu ar zemu riska līmeni, tad var gadīties, ka viņi mainīs savu portfeļu struktūru, lai kompensētu šādu aktīvu turēšanu. Un 15. laids, kur ir mani secinājumi. Jā, nu jau minūti jūs pārtērējat, līdz ar to nāksies vien pārtraukt uzstāšanos, bet kā jau teicu, ka neeksistē tāds stabils risks Un ja jūs teiksiet, ka šāds riska sadalījums ir labāks par citu, ticiet man, bankas vienmēr varēs nodot savu risku. Par nodokļu aplikšanu daudzos gadījumos tika pateikts, ka, ka nodokļi nevarēs, nodokļus nevarēs izmantot kā kapitālu, un jau tagad bankā, banku sektorē ir sākušies novatoriskie aspekti, bet, nu, kā jau teicu, visos gadījumos solījumus varēs nodot kādam citam. Paldies! Jā, jūs tiešām sniedzāt mums ļoti daudz inter interesants informācijas par visiem šiem procesiem. Nu, un tātad vispirms došu iespēju referentam uzdot jautājumus. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, šodien esam sanākuši kopā tāpēc, ka mēs, kā Eiropas parlaments, vēlamies iejaukties bāzās komitejas darbā. Mēs nevēlamies vienkārši sastapties ar jau konkrētiem faktiem. Esam jau skaidri pauduši to, ka daudz jautājumu vēl nav atbildēti. Un šķiet, ka attīstība nav bijusi pietiekami laba. Viena, viens no šiem attīstības trūkumiem ir um, attiecībā uz kapitālu. Manuprāt, bankas uh, labāk darbojas kapitāla tirgū. Un tieši tāpēc uh, mazumtirdzniecības bankas atrodas grūtībās. Tā es vismaz sapratu no iepriekš teiktā. Vēl arī problēma ar svešu kapitālu. Tas ietekmē reālu ekonomiku, un tas, protams, arī uh, grauj mazos un vidējos uzņēmumus. Tieši tāpēc mans pirmais jautājums būs eh, Bāzeles eh, komitejas pārstāvim. Viņš ir iepriekš jau sniedzis visnotaļ labas atbildes. Kāda, kāds ir jūsu viedoklis atšķirībā no pārējo trīs eh, paneļa diskusiju viedokļa? Kā tad tas ietekmēs reālo ekonomiku? Vai mēs esam izskatījuši, kāda būs ietekme uz reālo ekonomiku? Vai ir notikuši mēģinājumi paskatīties, vai ir vienādi noteikumi visām uh, kapitāla tirgu mm, funkcionējošām bankām, un vai šie noteikumi tiek piemēroti arī attiecībā pret citām bankām. Tāpat arī, eh, ko jūs domājat par šīm bažām, kas tika paustas pārējo trīs paneļu diskusiju uzstāšanās laikā? Šeit mums nebūs laika dot iespēju atbildēt uz katru jautājumu atsevišķi, tāpēc es ceru, ka jums paš, visiem priekšā ir lapiņas, lai jūs varat pierakstīt šos jautājumus. Mums ir ļoti daudz deputātu mūsu vidū, kas vēlas uzdot jautājumus, tāpēc varbūt pēc tam varat atbildēt uz visiem jautājumiem kopā. Um, Tālāk pastāstīšu, kas man sarakstā. Mr. Bullman, Mr. Lamberts, um, Vicky Ford, Sven Giegold, Wolf Klintz, Kay Swinburne uh, and myself, if anybody else un es pati arī vēlos runāt. Ja vēl kāds vēlas runāt, tad lūdzu dodiet ziņu. Vispirms ūdodošu vārdu. Es varu tikai atbalstīt referentu. Viņš jau uzdeva šos jautājumus, ko es arī gribētu uzdot. Šķiet, ka šī komiteja, darbojoties pie konkrētām, konkrētiem tiesību aktiem un to izstrādes, nav īsti apmierināta ar kapitāla definīciju, kas neatbilst mazo un vidēju uzņēmumu prasībām. Uh, Mēs atceramies jau pagātni, mēs, protams, eh, nevēlamies šeit iedziļināties dažādās juridiskās detaļās, juridiskos sīkumos. Mēs eh, vēlamies, lai būtu skaidri noteikumi, kas attiektos uz konkrētajiem ekonomikas spēlētājiem mūsu dalību valstīs. Tieši tas viņam ir vajadzīgs, viņam ir vajadzīgas saprātīgas kredītlīnijas. Es eh, domāju, ka šie, šī komiteja mm, par to noteikti iestājas. Otrs jautājums, kas man uztrauc kā mēs eh, varētu praktiski ieviest eh, tādus eh, nodokļus, kas būtu vērsti uz anticikliskumu. Mums ir vajadzīgi funkcionējoši noteikumi. Šeit nav runa tikai par teorētiskiem elementiem. Es gribētu dzirdēt, ko par to domā arī pārējie paneļa dalībnieki. Es gribētu dzirdēt, tāpēc, ka viņiem iespējams ir bijusi praktiskā pieredze šajos jautājumos. Filip, tālāk jums došu vārdu. Jūs varat uzdot savu jautājumu. Es neatkārtāšu jautājumus, ko jau uzdevu kolēģi Udo, piemēram, bet gribēju uzdot vienu papildus jautājumu Blundalkungam. Jūs teicāt, ka bankas izmanto atvasinātos instrumentus lielākoties tāpēc, lai izvairītos no noteikumiem, ja tā pareizi saprotu, attiecībā uz kapitāla prasībām. Vai tad tādā gadījumā darbs pie tā, kāda veida, kas tiek pieļauts un kas netiek pieļauts atvesināto instrumentu jomā, palīdzētājs pildēt šo trūkumu regulējumā, respektīvi varbūt tad jūs iesakāt aizliegt virkni darījumu, virkni atvesināto instrumentu, vai jums šķiet, ka tas palīdzētu atrisināt šos pašreizējās problēmas? We... Jā, nu tā tad varbūt varam atbildēt, dot atbilst tagad uz šiem trim jautājumiem. Vispirms došu vārdu. Tātad vispirms par makroekonomisku, nu kā jau jūs paši sapratāt, Visbeidzot, kā tad no jautājumu ar atrasinātiem instrumentiem atrasināt? Nu, tādā pašā kārtībā, kā jūs uzstājāties, jūs varat arī atbildēt. Jums nav uz pilnīgi visiem jautājumiem katram jāatbild. Tātad vispirms Valterkungs. virkne jautājumu bija vāciski. Es nezinu, varbūt man vajadzētu pāriet uz vācu valodu, bet mēģināšu tomēr atbildēt tos angliski. Jo man vācu valoda finanšu jomā nav tik spēcīga. Tātad par reālu ekonomiku. Protams, ka pirmais datu izējas punkts ir šī šausmīgā ietekme, ko mēs redzējām uz reālu ekonomiku tajā brīdī, kad sākās krīze un nepietika kapitāla. Es jau jums sniedzu vairākus skaitļus, jūs zinat, kāda ir bijusi ietekme šai krīzai, kāda bija tālākie efekti, šis domino efekts, kā tas norisinājās viss, kāda bija sākne ar tālāko nebanku sektoru. Bankas, protams, finanšu sektoru pašā centrā, bet šajā krīzē viss atgriezās atpakaļ pie bankām. Un bankām beigu beigās nebija pietiekami daudz kapitāla un likviditātes. Tātad tā ir tā izējas situācija, un tad, ja vēlamies pāriet uz situāciju, kur mums ir vairāk robusta, spēcīgāka banku sistēma, tāda sistēma, kas var sniegt finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem, var nodrošināt likviditāti daudz ilgspējīgākā veidā visa cikla laikā, nevis tikai šādos eh, tajā brīdī, kad ir vilnis uz augšu, tad var, un kad ir vilnis uz leju, tad nevar. Tad jautājums ir par to, kā tad tur nonākt, protams, un šai saistībā vēlamies pārliecināties, ka gan ilgtermiņā, gan arī pārējais periodu laikā mēs tomēr nedaram pāri ekonomikai. Un tāpēc Mēs šobrīd īstenojam vairākus ekonomiskās ietekmes novērtējumus, ne tikai attiecībā uz individuālām bankām, bet uzdodam arī jautājumu par to, kas notiek, ja paaugstinam kapitālu un likvidāti, teiksim, par x, y daudzumu, tad kas notiek tuvākā, ilgākā termiņā, kā tas ietekmē kopējo tautsēmniecību, un mēs šobrīd vēlamies kalibrēt šo laiku pārējais periodam tā, lai pārēj uz jauniem standartiem varētu tikt īstenot pamatoties uz pašreizējiem resursiem. Un, notiktu tāda saprātīga kapitāla palielināšana. Vienīgais vēl, ko gribēju pieminēt, ir tas, ka man radās iespējas, ka šīs reformas nebūtu, nav vērts pret eh, un nenāk par, par, maz, par sliktu mazām bankām, mazām banku iestādēm. Eh, es domāju, pašreizies proporcijas ietvaros tas lielākoties tieši vērsīsies pret visiem šiem uh, ārpusbiršu instrumentiem, atvasinātiem instrumentiem, pārvēršana vērtspiros un tam līdzīgi. Attiecībā uz mazajām bankām vienīgais, ko mēs no tām prasam, ir, lai labo, labajos laikos, uh, traknējos gados tiek veidot šie buferi un pēc tam, uh, nu, šis bufers var tikt izmantots krīzes laikā. Uh, Bet tiešām daudz no šiem pasākumiem ir lielākoties, vēr, lielākoties vērsti pret lielākām iestādēm un nevis tik daudz pret mazām bankām. Paldies, turpina priekšsēdētāja Bārbara. Tālāk jums vārds, vai jūs vēlaties arī pievienot savus komentārus uz kādu no šiem jautājumiem? Jā, pirmais komentārs ir šāds. Reizēm aizmirstam, ka kredīt saistību mīmaiņas darījumi un pārvēršana vērtspapīros ir arī pozitīvi instrumenti. Uh, Un šis koncentrācijas risks ir eh, tika risināts ar atkārtot pārvēršanu, vēršanos un kredīta atvasināto instrumentu izmantošanu. Nu, tīri pozitīvi tas tika izmantots. Mums tas, kas no kā mums jāatbrīvojas, ir pārliecīgi šo instrumentu, ja ļaunprātīgi šo instrumentu izmantošanu. Un mēs nedrīkstam aizmirst, ka šiem instrumentiem ir arī pozitīvā puse. Jautājums par MVU, manuprāt, manuprāt, eh, eh, tiešām ir tāds, kas rada bažas jo jaunais regulējums pret, par aktīvu pārvēršanu vērtspapīros, um, un šai saistībā ir ļoti daudz tiesību akti, um, nu, nenovērš to, ka tiek izņemti visi šie nepārskatāmie instrumenti un viss šī kapitāla arbitrāža. Mēs izņemam arī visus šīs labos pārvēršanas vērtspīros instrumentus, un tā visa rezultātā bankām varbūt reizēm neizdosies eh, nodrošināt kreditēšanu maziem vidējiem uzņēmumiem vai hipotēkām, tāpēc, ka viņiem nebūs iespēja eh, šādi rīkoties. Viņām vajadzētu dot šādu iespēju, dot ieguldījumu reāli ekonomikā. Komentārs par pret uh, slepenības noteikumu. Mēs Santander grupā uh, Domājam, ka vajadzētu izveidot zināmu stabilitāti attiecībā uz kredīt zaudējumiem, neparedzētiem kredīt zaudējumiem un grāmatvedības zaudējumiem. Eh, neparedzētiem, neparedzēt zaudējumu gadījumā, un to mudina arī Spānijas banka un arī Lielbritānijas iestādes, ir prociklitātes pielāgošanās parametri saistību neizpildes gadījumā, un līdz ar to kapitāls ir daudz uh, elastīgāks. Mēs priecājamies, ka uzraudzītāji ir pieņēmušos mūs, šīs mūsu rekomendācijas. Par paredzamajiem zaulā, zaudējumiem, protams, ir dinamiskā uzkrājuma veidošana. Un mēs tiešām vēlamies, lai še, šajā jomā noteikumi tiktu īstenot visā nozarē. Mēs esam pieredzējuši, cik ļoti labi var būt ietekme šāda veida uzkrājuma veidošanai, piemēram, Spānijas tautsēmniecībā. Par grāmatvedības zaudējumiem runājot, mēs domājam, ka CVA pielāgojums ir kaut tāds jauns elements, kas ļauj pārliecināties, ka nenovērtējam pārāk zemu korekcijas, ko nāksies īstenot patiesās vērtības konstatēšanas rezultātā. Bet mēs turklāt domājam, ka ja ir laba grāmatvedības sistēma un atbilstīga korporatīvā pārvaldība, ja pētam, kas tad stāv apakšā, kas ir eh, aktīvs, uz kura balstīts atvasinātais instruments, tad šāda veida situācijai vajadzētu būt normālai. Atsevišķos gadījumos varbūt šāda pārlieka piesardzība pat nemaz nav vajadzīga. Paldies, saka priekšādātāji. Triekla kungs, vai jūs vēlaties izteikties jā? Es gribēju pievērsties jautājumam par atvasinātajiem instrumentiem. Visam atklāt runājot, tā ir joma, ko, protams, nevarēsim atrasināt ar Bāzeli 3, nu, vienvar, kaut, vienkārši kaut vai tikai tāpēc, ka neviens nevar pateikt, kāda ir atšķirība starp labu un sliktu atvasinātu instrumentu izmantošanu. Atvasinātu instrumentu var izmantot gan hedžingam, gan burtiski azartu spekulācijām, un es nedomāju, ka regulātori varēs spēt šādu veidu atšķirību izmantojumā noteikt, un tāpēc es domāju, ka problēma ir jārisina pavisam no cita leņķa. Un te es atkal atgriežos pie pamata banku darbības funkcijām. Un reāla problēma ir tā, tas vienkāršais fakts, ka bankas var pārdot risku, ko pašas rada. Un tā tas nebija, tā tas agrāk nebija. Nu, pirms pārdesmit gadiem tas nebija iespējams. Ekonomikas izaugsme bija daudz mazāka, bankas bija drošāks, un tās bija drošākas tāpēc, pavisam vienkārši nespēja risku pārnest uz citiem, tam vajadzēja paturēt savā bilancē, savos kontos to risku, ko tas radīja. Nu, piemēram, ja nu, ja tik piešķirts 50 gadu aizdevums, tad pēc 50 gadiem šis aizdevums joprojām ir uh, kontos, bilancē, un tad tas ir labs, jo citādā gadījumā nauda ir zaudēta. Tā vairs tas šobrīd nav. Nu, ir iespējams risku radīt un pārdot to tālāk rīt un parasti šis risks tiek pārdots tirgus dalībniekiem, tādiem dalībniekiem, kas varbūt zināmā mērā varbūt nav tik eh, smalki, sofisticēti izdomājuši. Un tāpēc no regulējošā skatu punkta raugoties mums jādod motivācija biznesiem, uzņēmumiem un bankām paturēt risku savā bilancē un savukārt eh, mēģināt radīt pretējo efektu attiecībā uz riska nodošanas tālāk. Tādā gadījumā eh, nu, nebūs iespējams veidot lūk šāda veida atvisināto instrumentu, kas palīdz riskam pārceļot pavisam citās rokās. Un šobrīd, jāsaka, šī problēma netiek eh, risināt. Lūdzu, dariet kaut ko lietas labā. Paldies, saka priekšsādātāji. Nu, un visbeidzot, Blandel Vignalkungs. Jā? reāla ekonomikas punkts viens un atvasinātie instrumenti. Par reālu ekonomiku runājot. Domāju, ka jābūt piesardzīgiem skatoties uz pašreizēju situāciju. Bankas nedod aizdevumus, kreditēšanas sektors sabrūk, un tam ir būtisks ekonomikas ietekme, bet nejauksim divas lietas kopā. No vienas puses, kāds ir pareizais regulējums ilgtermiņā, un kāda ir pašreizējā cikliskā situācija. Tas iemesls, kāpēc bankas nepiešķir kredītus daļai, ir tāpēc, ka pieprasījums šobrīd maisaimniecībām un uzņēmumiem ir parāda, ir balstīts uz pašreizējiem parādiem, ko radījuši krīze. Tātad viņi joprojām vēl ir šajā svirošanas jomā. Viņi nevēlas aizņemties un bankas Savukārt eh, nezina, kādas būs kapitāla prasība noteikumi, kāda būs likuma, viņi, nezinās, ka, viņi nezina, kāda kapitāla prasības būs nākotnē, un tāpēc eh, nevaram zināt, cik pašlaik ir ilgspējīga šī attīstība, attīstība ar šiem nulles likmēm. Viņi nezina, kāda šī ilgspējība būs, un tāpēc tā nevēl šobrīd aizdot līdzekļus, un privātais sektors joprojām mēģina rast šo līdzsvaru, šo svirošanu. Tāpēc nevajadzētu šobrīd jaukt divas dažādas lietas. Eh, Volterkungs jau varbūt to teica, šobrīd jādomā par tiesību aktiem eh, ilgtermiņam, ar no, vienlaicīgi piedomājot, protams, arī pie pārējais perioda. Un tad āt, tā, lai ātrums, ar kur šie tiesību akti tiek īstenot, nekaitātu reāli ekonomikai, kas attiec uz atvasinātajiem instrumentiem. Uh, Es domāju, ka jautājumu uzdevējs, kas vajadzēja par ārpus biržas instrumentiem, vai tos vajadzētu aizliegt un tam līdzīgi, es domāju, tas ir ļoti interesants jautājums. Kopumā es neatbalstu produktu aizliekšanu, bet es domāju, ka ir tādi jautājumi, kas būtu jāuzdod, respektīvi, kur šādus produktus drīkst tirgot, kāds ir darījumi iespējami ar šiem produktiem, konsekretiem instrumentiem, vai vajadzētu jaukt komercbanku darbību ar kapitāla tirgus un investīciju banku darbību, jo tā gadījumā rodas kapitāla risks, tātad vai šie visi jautājumi būtu jājauc kopā, jo jāceras, ka kurai pusē tad ir šie riski, kā tas tiek nodots tālāk un uh, kā šīs komercbankas savukārt iesaistās vispārīgos finanšu konglomerātos. Nu, piemēram, ja Inga banka grasītos bankrotēt, tad zaudējumi būtu milzīgi, un pat uh, Goldman Sachs uh, būtu izgāzies, ja ASV nebūtu izglābusi zināmu daļu. Jo viena trešā daļa bija iesaistīta tieši šādos darījumos, un eh, jāsaka, izmaksas šeit būtu daudz uh, lielāks, ja ING netiku uh, izglābtu, tad arī Goldmans un Saks būtu bankrotējis. Tātad jautājums par atvasinātu instrumentu aizliekšanu būtu jāpēta, bet skatoties uz to, kāda veida darbības būtu jāizliedz, piemēram, bankām, kas nodarbojas ar komercbanku eh, darbības funkcijām. Tātad uzkrājuma veidošana, tas, protams, ir nākamais, kas ir svarīgs. Tas ir viss saistīts ar pārvēršanu vērtspapīros. Kāpēc ir vajadzīgs kapitāls? Kāpēc tad mēs vispār šeit rīkojam šo tikšanos par kapitāla prasībām? Kapitāls ir vajadzīgs tāpēc, lai atbalstītu darbību krīzes gadījumā. Un tieši tāpēc ir jārada uzkrājumi vērtspapīros pārvērstajiem aktīviem. Un ja viņš šo kapitālu garantē ar hedge fondiem un tam līdzīgi ir, jūs strādājat eh, kapitāla tirgu, tomēr jā, jāizteno inventarizācija, un ja jūs to darat, ir veidojot hedge fondus, uh, tad jums ir jāpārliecinās, ka tajā brīdī, kad krīze iestājas un šo instrumentu cena nu, krīt, tomēr iespēja ir pastāv uzkrājumi, kas spēj nodrošināt to apmaksu. Tātad jādomā vairāk par to, ka, kur šīs darbības, kur šie darījumi notiek, nevis tik daudz par to, vai šie darījumi būtu jāizliedz vispār. Un ar to cieši saistīts jautājums par to, vai atvasinātos instrumentus var izmantot, lai šādus solījumus eh, pārspēlētu no vienas puses otrai. Uh, ja vienlaicīgi ienumi par to, kā vislabāk strukturēt arī šos pašus regulātors. Vai, piemēram, vai jābūt ir banku regulātoriem, jeb varbūt ir te jāsaist kopā jau ar apdrošināšanas uzņēmumu regulātoriem. Varbūt tam jābūt vienam un tam pašam regulātoram, lai šis solījums netiktu nodots no vienas jurisdikcijas uz pilnīgi citu jurisdikciju, kur savukārt citas attiecīgas prasības uz kapitāla pietiekamību, kapitāla prasībām. Tas ir jautājums arī par to, par regulātoru struktūru, jo nevajadzētu būt iespēju šos solījumus pārspēlēt no vienas puses uz otru. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi ir jādomā, vai regulējums e, ir ļoti fragmentēts, sadalīts e, pa dažādiem sektoriem, ja tomēr ir arī vienota kopējā aina, tā lai bankas nevarētu izmantot šo fragmentāciju savu uh, solījumu pārspēlēšanā. Jā, šķiet, jūs teicāt, jūs vēlēties, lai es beidzu. Jā, labi, tālāk došu vārdu Vikijai Fordai, pēc tam Svenam Gīgoldam un Volfam Klincam. Nu, varbūt, ja būs laika, tad došu vēl arī citiem vārdu. Nu, redzēsim, lūdzu, Vikija, lūdzu, jums vārds. Jā, sākumā vēlētos pateikties eh, referentam un arī komitejai par to, ka ir norganizēta tik izcila tikšanās un ka ir uzaicināti tik labi eksperti. Vēlētos, paturs, protams, pateikties arī ekspertiem. Šķiet, ka viedokļu atšķirības ir visnotaļ lielas, bet tajā pašā laikā mēs visi piekrītam, ka mums ir vajadzīgi jauni noteikumi, kas būtu jāpiemēro bankām. Bet, protams, ka tiklīdz mēs iedzinamies detaļās, tā uzreiz rodas sarežģījumi. Uh, Liels paldies bankas pārstāvjiem, ka jūs atgādinājāt par ieteikumiem uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un banku klientiem. Mans jautājums ir par līdzsvaru starp uh, likumdošanas uh, pastingrināšanu un uh, ievie, ieviešanas grafikiem. Jūs teicāt, ka šie, šie noteikumi jau ir pastiprināti attiecībā uz uh, aktīvu pārvēršanu vērtspapīros, bet eh, šķiet, ka ir eh, radušās viedokļa atšķirības starp bankām un starp arī dažādām dalībvalstīm attiecībā uz to, kad varētu sākt eh, ieviest šos tiesību aktus, jo tas ietekmē savukārt reālu ekonomiku. Es domāju, ka tas mums noteikti visiem palīdzētu, ja mēs redzētu šos ietekmes izvērtējumus, ko jūs veicat. Mēs redzēsim tad kāda tad ir šī situācija. Mēs gribētu, lai Bāzele dalītos ar šiem ietekmes izvērtējumiem, jo tad mēs visi zinātu visas skaitļus. Mm, protams, ka mēs visi zinām par uh, svirošanu un par uh, aktīvu pārvēršanu mēsapīros, bet mēs gribētu zināt, kādas tad ir jūsu prioritātes. Protams, ka ideālā pasaulē mēs visi, visi jau zinātu iepriekš, bet es gribētu zināt, kad jūs gribat sākt darbu un kāds ir jūsu uh, grafiks. Lielas paldies, tagad Svenam vārds. Es uzdošu savu jautājumu vāciski. Es redzu, ka Langina kungs jau priecājas. Man ir jautājums Traihla kungam. Šķiet, ka daudz citu cilvēku arī sāk priecāties. Tas patiešām brīnišķīgi. Bulman kungs arī priecājas. Eh, visas pašās pamatos runājot, šķiet, ka eh, šajā komitejā vienmēr ir tāda delikāta attieksme pret uh, banku pluralitāti dažādās uh, dalību valstīs un citur. Šķiet, ka es pat vairs nemāku izteikties vāciski. Komentāri zālē. Protams, ka šis regulējums ir vajadzīgs Te nav runa tikai par to, kas nāk no bāzeles. Te ir runa arī par garantiju sistēmas mm, pārveidošanu, te ir runa par institūcijām, par uzkrājumu veidošanu, un te ir jūtams, jūtama tāda visnotaļ satraukta attieksme. Jūs esat Austrijas eh, krāja banku grupas pārstāvis. Ja jūs redzat šo uztraukumu mūsu pusē, tad es gribētu jautāt, kāpēc Austrijā vēl vien tiek izdarīts tāds spiediens. Valsts turpina jūs atbalstīt, bet eh, procentu direktīva vēl vien tiek bloķēta kopienas līmenī. Ja runa par banku glābšanu, es domāju, ka jūsu paziņojumi būtu ticamāki, ja jūs pārtrauktu savu lobēšanas darbu. Tas viss ir atrodams arī jūsu publikācijās. Uh, jūs pretojaties pret šo procentu direktīvas pieņemšanu Austrijā. Ja jūs esat tik simpātiska banka, kāpēc uh, jūs vēl ar vienu turpināt darboties Kaimanu salās? Es domāju, ka jūs tādējādi neizpildat visas konfidencialitātes prasības. Es gribētu, protams, redzēt, kā tad jūs īstenībā cenšaties izvairīties no ietekmes uz reālu ekonomiku, ko jūs pieminējāt, ka tā esot tik ļoti būtiska. Volfam vārds. Lielas paldies! Vispirms došu, uzdošu jautājumu Valter kungam, kas ir Bāzēlas komitejas vadītājs. Mēs eh, visi esam pieredzējuši, ka Bāzēlas priekšlikumi Eiropas eh, komisijā tiek īstenoti un eh, tie, kas ir stingri iestājušies par šo noteikumu pieņemšanu, īstenībā īstenošanā nemaz tik aktīvi nav. Kā jūs vērtējat pašreizēju situāciju? Um, Vikija Forde jau to pieminēja. Mums ir ļoti atšķirīgas izējas pozīcijas, ja runa par konkrētiem finanšu institūtiem. Tas attiecas gan uz Eiropu, gan arī uz ASV. Ja es domāju par svirošanu, tad eh, svirošana ir mazliet eh, mazāka ASV. Eh, Eiropā ir ļoti lielas atšķirības starp Itāliju un Spāniju un Franciju un Vāciju no otras puses. Ņemot vērā šīs dažādās izējas pozīcijas, es sev uzdodu jautājumu, kā tad mēs varētu panākt vienveidīgu, vienādu īstenošanas laika grafiku visiem jo tas noteikti būtu grūti izpildāms eh, kādam konkrētam finanšu institūtam. Tāpat mums ir jādomā arī par kvalitāti, ne tikai par kvantitāti. Tad vēl jautājums eh, Bundelē, Bundelam Vignēlam. Es īsti nezinu, kā to izrunāju. Ja jūs nākat no Austrālijas, tad eh, to varbūt izrunā savādāk, bet šķiet, ka jums arī skandināvas aknes, tad varbūt izruna nedaudz savādāk. Jebkurā gadījumā jūs vadījāt komiteju OECD, kas eh, gatavoja ziņojumu par banku krīzi, tātad finanšu krīzi un izējas stratēģijas. Jūs šodien uzstājāties un jūsu prezentācijā eh, sastāda daļu arī no šī ziņojuma. Jūs dokumentā minat arī kādu priekšlikumu attiecībā uz organizāciju, kā tad eh, mēs eh, varētu regulēt šādus pārobežu darījumus. Šie ugunsmūri, tā saucamie ugunsmūri, jūs teicāt, ka tā būtu tāda kā iespēja, lai varētu adekvāti ierobežot risku. Vai jūs vēl ar viena piekrītat šim savam priekšlikumam, kas ir minēts jūsu dokumentā. Un pēdējais. Man nedaudz pārsteida šis varbūt uh, subjektīvais viedoklis. Esmu dzirdējis to no jums un arī no Traikla kunga. Šķiet, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns bāzāls komitejā. Es to pat uh, nevaru tā kā iedomāties, jo, manuprāt, uh, Bāzels komitejā šis jautājums taču noteikti bija, ir parādījies darba kārtībā, bet šķiet, ka šodien jūs sakāt, ka tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Es eh, esmu ļoti pārsteigts par to, un es te izsakos visnotaļ diplomātiski. Jā, šķiet, ka tagad eh, mums vajadzētu uzklausīt atbildes uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Varbūt mēs eh, varētu dot vārdu runātājiem tādā pašā kārtībā. Valter kungs pirmais, jo viņam tika uzdots jautājums pirmajam. Kā mēs varētu teikt, taču jūs odē jautājumi ir visnotaļ smagi. Daļa no komentāriem attiecās uz īstenošanu. Also committee has said that the trading book rules should be implemented by the um, by... Ja runa par tirzniecības portfelī, tad uh, Bāzele ir gatava to sagatavot līdz šī gada beigām. Esam sagatavojuši ietekmes izvērtējumus. Mums ir šāds, ir sagatavots arī pēdējais tāds pielāgošanas, sīgākas pielāgošanas ziņojums. Tas būs gatavs uh, līdz uh, šī gada vidum. Mums vajadzētu tikai tā nedaudz paskatīties, kā labāk īstenot šos visus dokumentus. Es, protams, saprotu, ka šī komiteja uztraucas par to, ka ASV iespējams aizkavēsies. Esam runājuši ļoti augstā līmenī ar ASV amatpersonām, un viņi mums apgalvo, ka viņi ir gatavi to īstenot, ir gatavi rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai uh, tiktu pieņemti attiecīgi tiesību akti, protams, viņu izpratnē. Jūs pieminējāt arī Bāzeli 2, ka tā nav vēl īstenota, un uh, kāpēc mums vispār ir jādomā par Bāzēlu 3. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai ASV pilnībā īstenotu Bāzela 2. Viņi to ir īstenojuši kā noteikumus. Taču ļoti daudz institūcijas nav to īstenojušas praksē. Aprīlī sešas institūcijas sāka paralēli darboties, un šķiet, ka līdz šī gada vidum šajā modulī piedalīsies arī vēl citas institūcijas. Tas nozīmē, ka ASV augstā līmenī ir paziņojusi, ka tā vēlas turpināt darbu. Protams, ka uh, eh, ASV arī izdarīs arī dažādus izmēģinājumus, pārbaudes. Te ir runa par kapitāla definīcijām, par buferiem, kas tiks piemēroti. Tas nozīmē, ka uh, viņi ir spieduši uz uh, augstu kapitālu. Ja ir runa par uh, svirošanu un par tās piemērošanu dažādās valstīs, tad es gribētu teikt, ka tad, kad krīze kļuva pavisam dziļā, tad tirgu bija attiecīga attīstība. Institutions got into trouble because they took the eye off the ball of that metric. Uh, Līdz ar to daudzas institūcijas arī sāka piemērot uh, šo, šos pasākumus. Komit, mūsu komiteja uzskatīja, ka mēs nevaram mm, piemērot tikai svirošanu, vai mēs nevaram piemērot arī tikai uz risku balstītu svirošanu. Mums ir uh, vajadzīgs līdzsvars tam šiem diviem mehānismiem. Mēs gribam ieviest tādu laika grafiku, lai visas institūcijas varētu piemērot šos standārtus, lai tie būtu vienādi. Ja runa par prioritātēm, tad ir pilnīgi skaidrs, ka kapitāla definīcija, visu risku izsvēršana ir ļoti būtiski. Mēs to pieminējam arī runājot par likviditāti. Daudzas institūcijas šķiet maksāt spējīgas, bet uh, īstenībā pēc tam nemaz nebija maksātspējīgas. Protams, ka ilgtermiņā ir vajadzīga šī likviditāte. Mums bija ļoti daudz diskusiju ar visām iesaistītajām pusēm. Esam sagatavojuši to, kas mūsuprāt ir vislabākais priekšlikums, kas ļautu mums stāties pretī krīzes cēloņiem. Te ir runa par dažādiem biznesa modeļiem, te ir runa par um, mikro un makro uh, iesaistītajām pusēm. Mēs esam ņēmuši vērā visu, ko varējām, un mēs, protams, mēģināsim arī uzlabot šo dokumentu paketi gan attiecībā uz tās struktūru, gan, gan arī kalibrāciju, bet uh, Es domāju, ka mēs esam šeit iekļāvuši daudzas svarīgas lietas. Ja tās mēs neīstenosim, tad pastāv risks, ka mēs atkal saskarsimies ar šādām pašām problēmām. Arī politiskais cikls mums īsti nepalīdz. Atmiņas bieži vien pazūd, cilvēki turpina dzīvot, un līdz ar to ir vajadzīgs līdzsvars šeit ne, nav, nav īsti atšķirības, vai mēs atrodamies 21. vai 20. gadsimtā. Es domāju, ka tagad visi it kā ir nedaudz aizmirsuši par to, ar ko mēs saskārāmies agrāk. Nu, es centos atbildēt uz jūsu uzdotā jautājumu. Paldies! Lūdzu, centieties atbildēt pēc iespējas īsāk, jo mēs vēlamies vēl uh, dot vārdu jautājumu uzdevējiem. Barbara, lūdzu! Man jautājumi netika uzdoti, tāpēc atbildēšu pavisam īsi. Pirmkārtām, es, mēs gribam uzsvērt, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai būtu vienots laika grafiks īstenošanai visā pasaulē. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka bankas pašlaik darbojas globālā tirgu, un mēs redzam, kas notika ar Bāzeli 2, tad, kad ASV to nevēlējās īstenot. Otrs punkts. Šeit nav runa par vienlaicīgu īstenošanu, šeit ir runa arī par pilnīgi vienādiem noteikumiem. Un, ja runa par Bāzeli 2, tad nav tādas vienas Bāzeles 2, ir simtiem dažādu Bāzeles 2 versiju tirgos, un es domāju, ka mums ir vajadzīga caurdzamība. Un, ja nebūs šīs caurdzamības, tad mēs atkal atbalstīsim arbitrāžu. Ja runa par jauno noteikumu pieņemšanas laiku, tad es uzskatu, ka lēmumi nebūtu jāpieņem sasteigti. Protams, ja jūs paskatīsieties uz QIS rezultātiem, tad jūs redzēsiet, ka šī regulēšana nerada tikai dažas sīkas izmaiņas, te ir runa par patiešām lielām izmaiņām. Te nav runa tikai par tiem, eh, kas eh, ir patiešām vainojami, ir runa par toksiskajiem līdzekļiem. Tas attiecas uz visām bankām. Tieši tāpēc ir pienācis laiks pieņemt vienodus noteikumus, mēs nedrīkstam tos visu laiku mainīt, pielāgot, uzlabot. Protams, ka ne visas jurisdikcijas vienlaicīgi izkļūst no recesijas. Tas ir ļoti svarīgs faktors, un tieši tāpēc es atbalstu komentārus par svirošanas attiecību. Traihlakungam vārds. Atbildēšu uz jautājumu, ko man uzdeva kungs, kurš teica, ka viņa vācu valoda ir slikta. Viņš uzdeva to um, to personīgi man, un tieši tāpēc atbildēšu viņam arī vāciski. Mm, Deputāta kungs eh, šķiet eh, visai agresīvi runāja par Austriju, par um, bankas noslēpumiem, par to, ka Austrija nevēlas atklāt savus banka noslēpumus. Jā, uh, Ehm, gribētu teikt, mūsu bankai nav nekāda filiāļu kaimiņu salās. Jūsu vācu valoda ir laba, bet jūsu pētniecības darbs varbūt nav bijis augstākajā līmenī. Jebkurā gadījumā, eh, tāpat kā citām bankām, mums ir adrese kaimiņu salās. Arī Deutsche Bank un arī um, Bavārijai, arī federatīvajām zemēm Vācijā ir šādas adreses. Mums šāda adrese ir arī Delavarā un citur. Uh, Mums ir uh, vajadzīga šādas adreses attiecībā uz nodokļiem, uz nodokļu maksātājiem. Ja neviens nemaksās nodokļus kaimiņu salās, tad mums šāda adrese nebūs vajadzīga. Es gribētu teikt, ir ļoti daudz organizāciju, tā skaitā starptautiska organizācija, arī labklājības, labdarības organizācija, arī UNESCO, kas uh, darbojas tikai Delavarā, tāpēc, ka citur šīs organizācijas īstenībā nemaz nedrīkst veikt nekādus darījumus. Ja jūs tiksiet vaļā no visām šīm kanāla salām, no Delaveras, no kaimiņu salām, tad uh, arī uh, mums nebūs šādas adreses. Tas nav atkarīgs no mums, tas ir atkarīgs no politiķiem. Paldies! Vignalkungs. Paldies! Atbildēšu uz jautājumu, kas tika uzdots man. Jautājums bija par dokumentu, par iziešanas stratēģiju, kā arī par atrasinātiem vērtspapīriem. Manuprāt, tas, kas šodien tika pateikts, ļoti konsekventi saistīts ar to, kas ir iekļauts dokumentā. Ja jūs atceraties, mēs izskatījām visus krīzes aspektus un tad konkrēti izkristalizējām, kas būtu jādara. Priekšlikums, kas ir bāzēts Bāzēles 3 dokumentā, kas ir iekļauts dokumentā, ir tas, ka Pats būtiskākais aspekts bija tieši saistīts ar šo svirošanas faktoru, eh, nekādā veidā neatsaistot to. Un, kā jau teicu, ka investīcija banku darbs nenosaka skaidri komercbanku riska līmeni. Un tāpēc arī mērķis bija runāt par uh, holdinga uzņēmumu struktūru. Ja vien kādam ir intereses, ar lielāko prieku jums sniegšu informāciju. APRA, kas ir Austrālijas regulators, sniedz interesantu informāciju par to, kā var radīt uh, normatīvo bāzi uh, filiālē. Un marta beigās šī, šis dokuments ir tapis. Ja jums ir interesi, jūs varat ieskatīties. Tad, kad mēs diskutējam par šo priekšlikumu, par šo skaidru nošķiršanu, un šeit izskatās, ka sirošanas faktors tiek nošķirts. Nu, kad mēs runājam par uh, holdinga uzņēmuma filiāļu struktūru, tad es vēlos izvēlēties tieši šo piemēru. Es pats personiski, un kā arī Santandera pārstāvi, esam šajā dokumentā iekļāvuši informāciju par iziešanas stratēģiju un esam runājuši par filiāļu stratēģiju un kādos gadījumos būtu nepieciešams nodrošināt filiāls ar atsevišķu kapitālu, kas būtu neatkarīgs no grupas. Un tad mēs teicām, ka tā ir arī mūsu stratēģija. Protams, var kapitālu mazliet uh, pamainīt, var kapitālu nodot citām filiālēm un, un likums varbūt to ļauj. Un, protams, būtu muļķīgi pateikt, ka uh, Eiropas bankām ir aizliegums radīt filiāļu struktūru, piemēram, uh, Tepat man blakus ir pārstāvis, kas nāk no, balv, no, no bankas, kas ir u, lielākā uh, filiāļu banka ārpus Ķīnas un, un tie galvā ar daudzām problēmām. Un tieši tādēļ, ka ir šī filiāļu struktūra un milzīga geogrāfiska diversifikācija. Mūsuprāt, šāda veida diversifikācija ļoti veiksmīga. Santanderas gadījumā šeit ir ļoti laba pārvaldība, kas tiek nodrošināta. Uh, Taču problēma ar šo pārvaldību ir tāda, ka tik tiešām var gadīties, ka jums ir ļoti labi piemēri, bet te pašā laikā vienmēr būs arī kāds slikts labas pārvaldes piemērs. Tātad vienā jau kā dienā var atgadīties, ka tik tiešām šī pārvaldība pat par sevi nedarbojas, līdz ar to ir jābūt likuma bāzē, kas skaidri pasaka, ka ir šī filiāļa struktūra, kas skaidri un gaiši norāda uz kapitāla kustību Tā, lai nesanāktu tā, ka rastos problēma, ka vienā jaukā dienā tieši tad kapitāls ir vajadzīgs, šis kapitāls nekādā gadījumā nav pieejams. Ja jūs nerisināsiet šo problēmu, tad jūs nerisināsiet krīzi, vienkārši atteiksieties no savas atbildības un viss. Jo šobrīd komercbankām kapitāla jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs Santanderu banku izmantojam kā ļoti labu piemēru konglomerātiem, un dokumentā mēs arī runājam par to runājam arī par svirošanas faktoru. Un jauns aspekts, vai tiešām Santander veiksmi ir liels pārsteigums? Nē. Mēs esam Parīzē nopublicējuši šo informāciju, nopublicējuši informāciju par Bāzeli 2 jau pirms dažiem gadiem, un tur ir ļoti līdzīga informācija. Un kā jau teicu, Tad, kad jūs lasat dokumentu par Bāzeli 3, tad jūs redzēsiet, ka tur ir citāti no Bāzeli 2, un ja mēs saliktu tur ciparus, tad tur vienkārši rastos, it kā, it kā tik, tiktu risināt problēma, bet īstenībā nekas nenotiks. Tad šī nošķiršanas ideja ļoti svarīga, lai riska un kapitāla tika nošķirti. Un ja tas nenotiek, tad, tad vienkārši atkal būs kārtēja krīze un viss, paldies! Liels paldies! Nu, atgriežamies tagad pie deputātiem Lūdzu Gei. Paldies un paldies arī runātājiem par ārkārtīgi interesantu diskusiju un paldies, ka atbildat uz jautājumiem. Es vēlos tagad runāt par jautājumu, par ko tika runāts pagājušajā nedēļā Finanšu krīzes komitejas darbā, jo politikas departaments sniedza mums ziņojumu un secinājums šajā ziņojumā bija tāds, ka mēs pārāk lielā mērā uh, uzticamies gan regulātoriem, gan arī finanšu institūcijām un tieši matemātisko modeļu ziņā. Lai gan, protams, matemātikas modeļi ir ļoti laba lieta, bet krīzes laiko, laikā bieži vien tie nedarbojas, jo daudzos modeļos ir jāņem vērā tādi eh, daudzi faktori, kā uh, vēlme uzņemties risku vai arī bāžas no sabiedrības puses. Modeļos nevar iekļaut daudz sociālus aspektus, Un tas, ka finanšu institūcijas un regulātori pēc būtības izmanto tos pašus modeļus, un tad līdz ar to sanāk, ka notiek tāda paša veida riska minimizācija, kas veicina savukārt kārtējo pārmērīgo risku, un tad jautājums ir, vai jūs runātāji varētu piekrist tam, ka ir pārmērīga paļaušanās uz matemātikas modeļiem, ko varētu darīt lietas labā. Lūdzu, Silvi! Jā, šodien dzirdēju tik daudz vācu un, franču, un a, angļu valodas, ka nāksies tagad kādam parunāt arī franciski. Tā būšu es. Paldies par to, ka bijāt atnācāt uz mūsu sanāksmi un, manuprāt, šīs debats ir ārkārtīgi interesantas. Es zinu, ka iedzīvotāji, parasti iedzīvotāji nemaz nezina, ka ir tāda bāzās komiteja, un tāpēc arī viņi lielākoties neuzzina. Uh, kurš tad ir gal gal atbildīgs. Manuprāt, ir ļoti jauki, mēs runājam par tādiem jautājumiem, jo šādi jautājumi ir visiem interesanti. Man bija interesanti uzklausīt jūsu koment komentāru par korporatīvām bankām. Daudzās Eiropas Savienības valstīs puse no finansējuma nāk tieši no šādām bankām, tāpēc nevar teikt, ka tas ir tikai sīkums. Um, Manuprāt, mums ir jāfinansē reāla ekonomika, protams, taču jūsuprāt, kādi pasākumi ir izmantojami, lai finansētu ilgtermiņa ekonomiku? Mums ir jānodrošina izaugsme vidē draudzīgā veidā, un tad jautājums ir, kādā veidā mēs varam nodrošināt ilgtermiņa finansējumu. Uh, Blandel Vigno kungs, man nav nekāda iebilduma pret Santanderu modeli. Uh, manuprāt, modelis ir labs, bet, nu, jūsuprāt, ņemot vērā iekšējā tirgus vajadzības, kāds modelis būtu visveiksmīgāks? Mēs šobrīd strādājam Eiropas Savienībā, mums ir tāda sistēma, kur mēs ļoti negribētu, lai dalību valstīs visās malās būtu neliels filiāls, ne nu, tad kādā veidā varētu mēs darboties. Sveišakungs! Paldies, priekšsēdētāji! Man ļoti īsts komentārs viens jautājums. Trāihla kungam. Viņš ļoti atklāti runā, tas man patīk. Es savā ziņojumā ir teikts, ka banķieru prēmijas būtu jāvērtē savādāk. Vai nu banka nodrošina aizņēmuma izsniegšanu, vai arī ar šādu aizņēmumu tirgo, tirgošanos. Nu, jautājums ir, vai jums ir līdzīgs viedoklis. Lielas paldies! Vai būtu vēl kāds deputāts, kas gribētu pieteikties runāt? Ja nē, arī man pašai ir ko teikt. Mēs esam diezgan daudz runājuši par to. Nu, jautājums par bāzēlas ietekmes izvērtējumu. Voltekungs savā atbildē jūs teicāt un izskatījās, ka jūs koncentrēties ļoti izteikti gan arī visu laiku tieši par īsto laiku. Jūs teicat, ka jūs tagad izskatāt makro un mikro efektus, un šīs komitejas deputāti un es pati personiski noteikti esam interesēti tajā. Vai jūs šos jautājumus apskatāt plašākā kontekstā ar visiem citiem aspektiem? Tad, kad mēs runājam par kapitāla tirgus, vajadzībām un par atvasinātiem vērtspapīriem, kas gluži neiekļaujas kapitāla prasību jomā. Es saprotu, ka jūsu darba joma ir tieši banku pakalpojumi, bet, manuprāt, šādi pasākumi nav izolēti. Un tad šeit, protams, ir jautājums ir arī par to pašu buferzonu, kas būtu izmantojama. Krīzes laikā mēs visi saprotam, ka krīze nekur nav beigusies, joprojām varbūt mēs sākam jau atkopties mazliet, bet, bet krīze joprojām ir spēkā. Un nu, tad jautājums ir, kā ir ar šādām buferzonām? vai tā ir atbilstīga realitātei, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Protams, šī realitāte atšķiras no dalību valsts. Dalību valstis ir skaidrs, bet tad jautājums ir, kā ir ar šo laika grafiku, saprotot to, ka mēs atrodamies atšķirīgās situācijās. Un vēlos papildināt arī to, ko teica Kēja. Iepriekšējā sasaukumā parlamenta deputāti mm, bija ļoti nobežījušies par korelācijas aspektiem un riska sadalīšanu. Bāzās divi mēs lūdzām, lai komisija apskat šo jautājumu, un es atceros, ka korelācijas faktori tika apspriesti ļoti plaši. Nu, tad, manuprāt, esam ļoti gandarīti, ka šis jautājums ir aplūkots. Taču, kā mēs varam saņemt absolūto pārliecību, ka tik tiešām šis jautājums tagad ir izsināts pareizi un precīzi? ņemot vērā ilgtermiņa ietekmi. Lai nesanāktu tā, ka vienkārši panikas dēļ mēs aplūkojam tikai tādas situācijas, kas ir atgadījušas nesen. Nu tad šie ir jautājumi, ko es labprāt jums uzdotu, un sākam atbildi, sākam ar Volteru Kongu. And, and, oh, oh, Mr. Karras, do you want to come back? Karas kungs, jūs arī vēl pēc tam acīm redzot gribēsies beigās uzstāties, vai gribat uh, beigās uzstāties, jeb tagad izteikties? Labi, tad referentam tagad dosim vārdu. Priekšsēdētāji, manuprāt, diskusija līdz šim ir bijis ļoti veiksmīga, tad jautājums ir arī, protams, par to, cik svarīgi ir mūsu komiteja. Vēlos teikt, ka mūsu komiteja ir ārkārtīgi svarīga, jo, ja mēs nepanāksim līdzsvaru, kas mums visiem ir vajadzīgs, ja banku struktūras Eiropas Savienības iekšienē un Eiropa kopumā, ja netiks ņemt vērā šī struktūra pilnībā, tad es uzskatu, ka šis priekšlikums esošajā formulējumā, ja tas tiktu pieņemts un ietekmēs atbilstošu direktīvu, tad es varu teikt, ka vairākumu parlamentā jūs nedabūsiet. Tāpēc mūsu mērķis šobrīd ir izdarīt visu, lai vēl neatrisinātos jautājumus, izdiskutēt un panākt attiecīgu, fina, attiecīgu risinājumu. Tad jautājums ir Valtera kungs. Jūsuprāt, bāza komitejā, kuri ir tie dokumenti, kuras ir tās diskusijas, ka līdz galam vēl nav beigušas? Kad mēs saņemsim uh, ceturtās, ceturtā pētījuma rezultātus un kā mēs varam rēķināties ar to, ka mūsu komentāru vadīts notiks arī pētījums par uh, ietekmi uz reālo ekonomiku un ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vai šāds izvērtējums taps? Mēs esam runājuši arī par šo tirsniecības grāmatu, un daži kolēģi ir runājuši arī par šo kopīgo laika grafiku. Ja es pareizi atceros, tirsniecības grāmatai ir jābūt pabeigtai līdz gada beigām. Paralēli mēs dzirdam, ka amerikāņi saka, ka neātrāk par 2011. Eh, daļa sākumu, 19. gada sākumu viņi gribētu ieviest šo, un daži pat saka neātrāk par 2012. G20 savukārt uzskatīja, ka CADR 4 būtu jāievieš ātrāk. Bet te pašā laikā kapitāla prasības 3 ne obligāti tiks ieviestas līdz 2012. gadam. Tad jautājums ir tāds, kā ir ar šiem laika grafikiem, vai mēs ņemsim vērā reālu situāciju? Jo jūs teicāt, ka no ASV nāk priekšlikumi par krīzes apkarošanu labi, bet te pašā laikā mums ir jāsaprot, vai šie priekšlikumi tik tiešām risinās krīzi, bet kā šie priekšlikumi ietekmē un ietekmēs reālo tautsēmniecību, un kā šī palielināta kapitāla prasība ietekmēs Eiropas bankas, banku struktūru, un kādā veidā šī, šis palielinātais kapitāls ietekmēs uh, kredīta apjomu maziem vidēm uzņēmumiem. Pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām par pētījumiem, un mēs dzirdējām, ka Eiropas Savienība līdz šīm nav uh, panākusi definīciju kapitālam, jēdzienam kapitāls. Un tas, protams, ir saistīts ar uh, to uzņēmumu uh, darbību, kas, uh, kur akcijas kotējas biržā un kur akcijas nekotējas biržā un rodas ļoti nopietnas līdzsvara trūkums, tāpēc, ka attieksme ir savādāka, jo ir atšķirības starp banku struktūrām, uzņēmumu struktūrām, un mans lūgums ir uh, lai jūs pateikt nevis, nu, mēs meklēsim līdzsvaru, bet te pašā laikā jūs nākat klājā ar priekšlikumu, kur ir skaidrā atšķirība starp uzņēmumiem, kuru akcijas kotēs biržā un kuru nekotēs biržā. Un sanāk tā, ka ir 14 dažādi uh, dažādas prasības tiem uzņēmumiem, kas netirgo savas akcijas biržā, un savukārt, ja tirgo biržā, tad ir daudz vieglākas prasības. Nu, manuprāt, šī ir sistēmiskā atšķirība. Un mēs Eiropas Savienībā līdz ar to pieprasīsim lielāku kapitālu nekā ASV. Protams, ārpus uzņēmuma kapitāla samazināšana ir pozitīvs aspekts, bet reāli tas nozīmēs to, ka pašu kapitāla apjomi būs jāpalielina, un Eiropas Savienībā būs grūtāk šo situāciju risināt uh, tieši Eiropas Savienības struktūrā, nekā ja tās pašas bankas darbotos citā valstī. Paldies! Um, thank you very much. Es paldies Karas kungam. Nu tā tad atgriežamies pie ekspertiem. Valter kungs, jūs pirmais. Nu šķiet, ka varam atļauties runāt līdz apmēram desmit pāri pieciem jo pārējie darba kārtība atlikušie jautājumi var, varētu prasīt mazliet mazāk laika. Bet tātad lūdzu, Valterkungs, jums pirmiem vārds. Jā, jautājumi visi bija ļoti sarežģīti un interesanti, un laika nav īpaši daudz. Tātad šī pārliecīgā paļaušanās uz matemātiskiem modeļiem, es domāju, ka tā ir taisnība. Jā, tas ir problēma jautājums. Diemžēl nav nekādas vienkāršas atbildes uz šo jautājumu. Nav, teiksim, lūk, ārreiz x būs ļoti laba vienkārši korelācija. Nē, modeļi ir ļoti sarežģīti, kompleksi. Un labākais veids, kā šo jautājumu risināt, būtu vienkārši mēģināt pasīties uz jautājumiem no dažādām pusēm, veidot virkni drošības klauzulu, tādas klauzulas, kas pamatots gan uz aktīviem pret, attiecības starp aktīviem pret eh, kapitālu, gan riska izvērtējumiem, likviditātes līmeni tā tālāk. Bet, nu, jāsaka, atteikties no vecākiem modeļiem būtu diezgan riskanti. Jautājums par ilgtermiņa projektu veicināšanu, kas nāktu par labu tautsēmniecībai un videi. Es domāju, arī šajā gadījumā stabilāka banka sektora veicināšana būtu atbilde, jo tas ilgtermiņā ļoti labi darbotos, tas nodrošinātu arī atbilstīgu stimulu, motivāciju. Tā tad arī īstermiņa atzinība un tad arī ilgta, jo nedrīkstam pārlieku stimulēt īstermiņa darbības rezultātus. Tad pēc tam neviens vairs um, īsti nedos ne plika grašu par nākotnē. Tad jāsaskaņo šīs ilgtermiņa kompensācijas schēmas un visu pārējo tā, lai šo fokusu vairāk pievērstu ilgtermiņa banku darbības rezultātiem. Laika grafiks Plašākais konteksts eh, liecina, ka man būs virkne informācijas eh, daļu, informācijas, ko gūsim tieši jūnijā, jūlijā, un šī informācija būs ārkārtīgi svarīga. Šie dati būs ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu izstrādāt tālākaju kalibrāciju, tādu kalibrētu priekšlikumu attiecībā arī uz laiku, laika grafiku, kur mēs varētu saskaņot visu to, ko vēlamies panākt ar reālo situāciju. Tātad svarīgi ir šis uh, kvalitātes izvērtējums, kā, kā ietekmes novērtējums, kā tas, kā šī reforma iedarbosies uz konkrētām bankām, uz šādu banku modelu, uz citu banku modelu, kā mainīsies arī kapitāla apjoms attiecībā uz to, kas tas ir šobrīd. Nu, un tad pēc šo novērtējumu rezultātā mums arī būs pirmām kārtām jākonstatē, pie kā tad gribam nonākt, cik tas viss arī maksās, cik maksās dažāda laika grafika piemērošana. Tad, tad mēs vēlamies izvēlēties šādu integrētu pieeju, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ārkārtīgi sarežģīti, tas ir daudz sarežģītāk nekā jebkas, ko esam darījuši iepriekš. To pat salīdzināt nevar Bāzel 1, piemēram. Tātad jābūt visai šai pieeja pilnībā kalibrētai un priekšlikumam jābūt saskaņotam augstākā mērā. Uh, Atsevišķi problēma jautājumi, ko pieminējam, ir saistīti ar konkrētiem atšķirīgiem banku tipiem, kooperatīvām bankām, investīciju bankām un tam līdzīgi. Skatāmies uz pašreizējiem e, kapitāla prasībām, piemēram, uz 98. E, gada Sidnēs nolīgumu. Tad tur nekas nav teikts par šādu veidu atšķirīgiem noļiem. Nē, nē, tur tikai teikts e, par to, kā tiek aprēķināts kapitāls kopumā, neskatoties atsevišķi uz atsevišķiem modeļiem, mums vajadzētu šo jautājumu izlīdzsvarot, teikt, ka, lūk, jā, tā ir tā pamatprasība, bet, lūk, principiāli, ko tas īsti nozīmē, tas, ko tas nozīmē attiecībā uz citiem biznesa modeļiem, arī tie jāatzīst, jāiekļauj šai pieejā. Mēs dokumentā arī apgādinām, ka, lūk, šie 14 principi varbūt uz atsevišķiem banku tipiem, piemēram, kooperatīvu bankām, varētu arī neattiekties, vai tādām bankām, kas, piemēram, nav akcionāru sabiedrības un tā tālāk tā joprojām. Tā Un tad tālāk savukārt ietekmēsiet tālāk. Tur jārunā par to, ko tas nozīmē Eiropas kontekstā. Balsas komiteja līdzdarbos 27 valstis un varbūt eh, neproporcionāli svarīgi šie jautājumi tieši Eiropai, jo tieši Eiropas valstis vairāk tajā pārstāvēts. Tālāk, kas attiecas uz kapitāla tipiem, pašu kapitāla tipiem, jūs te domājat par acīm privātām partnerībām un tam līdzīgi. Es domāju, ka galvenā mācība, kas mums no krīzes šeit jāgūst, ir tas, ka tajā brīdī, kad institūcijas ir zem stresa, tirgus sāk meklēt kapitālu, kāds kapitāls tad ir pieejams, kas var izturēt šo triecienu, nu, tādā ilgtermībā, normālā darbībā, kas tādā gadījumā visi šie uzkrājumi, vē, uzkrājumi zudumi vērš tiešā veidā uz uzkrātajiem ieņēmumiem. Tie tiek samazināti nenoliedzami. Un tad šeit ir šī integritātes problēma, kas ir jāveido. Šie uzkrātie ieņēmumi ir jāveido, lai tie varētu izturēt šos šokus. Korelācijas riski, jā, nevar nepiekrist, pilnā mērā piekrīt jums, un tāpat laikā mums ir virkni veidu, kā strādāt pie tā buferi, kā pāriet uz šiem jaunajiem standartiem. Nu jā, tas, ko mēs sakam, ka ļoti daudz institūciju šobrīd jau gūst peļņu, tās ir ļoti pelnīt spējīgs, un mēs esam to redzējuši, un tāpat laikā būs vēl arī citi šoki, un būtu ļoti, būtu ļoti, būtu ļoti labi, ja bankas sektors šobrīd sāktu veidot jau šobrīd šos lielākos buferus, gaidot tos triecienus, kas varētu nākt. Nu, un tādā veidā mēs, protams, varētu pabeigt arī šo tiesību aktu paketi, mēs varētu pakot, mēs varētu dot arī konkrēts virziens, konkrēts mērķus, ko šīm bankām būtu jātiec, piemēram, attiecībā uz nepieciešamo kapitālu. Bārbara. Pirmām kārtām par iekšējo tirgu kā patēr, patēriņu banka, mēs domājam, ka mūsu, mūsu biznesa modelim pašreizējās struktūras ļoti labi atbilst. Mēs esam apmierināti ar to. Bet mēs eh, vēlamies, protams, nodrošināt iekšējo disciplīnu korporatīvo pārvaldību. Tas ir svarīgi. Mūsu meitu uzņēmumu vadītājiem arī turklāt ir jābūt eh, kontrolē par visu, kas notiek. Un tas, protams, nenozīmē, ka šāda veida struktūra nodarētu arī citiem biznesa modeļiem. Tālāk komentārs par pārliecīgo atkarību no matemātiskajiem modeļiem. Nu, es domāju, ka varbūt, zināmā mērā, tas mazliet eh, pārspīlēti. Ļoti daudzās bankās, manuprāt, ekonomiskā kapitāla modeļi nebūtu nav bijuši tik neveiksmīgi. Nu, savādi jā, varbūt, ka es to saku, bet likviditātes risks, eh, likviditātes riska finansēšana uh, bija šīs krīzes centrālais e, centrs, un tas jau, ne, tas jau nenospoguļo šajos ekonomikas modeļos. Bankas ļoti atklāt par to ir izteikušās. Un lūk, šis e, likviditātes risks netika iekļauts ekonomiskā kapitāla modeļos, un šajos modeļos vairāk tiek runāts par kredītu zaudējumiem, nevis par zaudējumiem, kas rodas cita veida stresa rezultātā. Santander mums ir arī cita veida parametru modeļu, un arī šiem modeļiem, jāsaka, ir bijis diezgan veiksmīga uh, attīstība, tad arī šie cikli izvērtēšanas uh, modeļi. Un ir bijuši veiksmīgi. Bet, nu, protams, katram modelim ir savi ierobežojumi un ir plašas diskusijas par to, kāda ir parasti izplatīšanas modeļa un tam līdzīgi. Tātad viss ir saistīts ar to, kā šos modeļus izmantojam, respektīvi, ja mums ir ja vadītājs apzinās, kāda veida ir šis modeļa risks, tas modeļa, tā modeļa risks, kas tiek piemērots, tad to var izmantot, uh, ne, neradot pārāk liels neveiksmes uh, darbībā. Es domāju, ka jautājums galvenokārt ir par pārvaldību, kā šis modelis tiek pārvaldīts, un pārvaldības uh, kļūdas līmeni nevar ies, ietvert pilnībā šajos riskos un modeļos, jo tā ir cilvēka kļūda, un, un tā ir, to var novērst tikai ar atbilstīgu uzraudzību. Uh, Paldies! Tālāk Trihla kungs. Paldies! Es arī sākumā gribēju pieskarties matemātisko modeļu jautājumam, pilnīgi piekrītu tam uzskatam, ka tas mazliet ir pārspīlēts šīs šausmīgās paustās bažas, jo bankas nebūtu, nedarbojas tikai un vienīgi pamatoties uz šiem modeļiem. Bet, ja vēlamies, protams, sadalīt atbildību, tad tie, kas saņēma Nobela prēmiju par opciju teoriju, tad, tad arī viņiem ir e, jāuzņems atbildība, bet mēs taču viņiem nevaram šo prēmiju atņemt. Kas attiecas uz prēmiju ierobežojumiem, es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts, grūts temats. Mēs esam pat, banka strādā ar patēņu klientiem, mums ir 50 tūkstoši darbinieku. No šiem 50 tūkstošiem darbiniekiem 4 tūkstoši 49 tūkstoši, apmēram 700 uh, eh, iedzīvotāji saņem prēmiju 3, 4, 5 tūkstoši eiro apmērā, un tie ir šie cilvēki, kas arī ņem aizdevumus, pie, piešķir aizdevumus, un šīs prēmijas nav lielas, nu jā, ir lielākas prēmijas varbūt pāris vadītājiem, bet pārsvarā. Um, prēmijas izmaksājam tieši dīleriem, tiem, kas uh, nes milzīgu atdevi, kas dod šo milzīgu atdevu uz parasti mazienesīgiem produktiem. Un tie, tie, kas mūs noved pie šīs krīzes, jau nesaņem lielās prēmijas, kas izdod šos aizdevumus. Un tāpēc, atklāt sakot, godīgi sakot, nevar jums šeit nekā palīdzēt. Ne man vienkārši tikai jāpiekrīt, jā, ka tas ir problemātisks jautājums un kaut kas ir jādara lietas labā. Uh, bet neko citu nevar jums pateikt, kas attiec uz buferu veidošanu, ja buskrājumu veidošanu. Nu, arī te negribu pārāk reklamēt eh, Spānijas eh, modeli un Santanderu un tā, bet tas tomēr ir labs piemērs. Jo Santander ir sistēmiski svarīga banka un biznesa modelis ir tieši tāds pats arī mums, un tad, kad es ienācu telpā, Blanderkungs eh, nemaz nezināja, ka tāda banka kā manējiem vispār pastāv. Nu, acīm redzot, mums bija jābūt būtiski lielākiem, lai viņi vispār mūs pamanītu, acīm redzot. Bet nu, tātad par uzkrājumu, ja buferu veidošanu, es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tā kā šobrīd tas notiek, tā priekšrocības kaut kādā laikā nākotnē, bet šobrīd jāsaka, tas tikai e, kapitāla līmeni paaugstina līdz šiem nepieciešamo buferu līmeņiem. Nu, un tad, ja pirmā līmeņa kapitam jābūt 6%, ja vēlamies izmaksāt dividendus akcionāriem, tad 90, eh, 9% jāietur. Vai arī, vai arī mēs zaudēsim akcionārus, jo viņi, jo viņi zinās, ka, lūk, viņi, jūs nevarat viņam izmaksāt dividendus, un, nu, lūk, un tādā gadījumā varam panākt pilnīgi pretējo, respektīvi, ar šiem buferiem, vismaz turpmāko pāris gadu laikā, tās bankas, kurām nav akcionāru, vai tās bankas, kurām akcionārs nav ieinteresēts dividenžu izmaksā, e, gūs priekšrocības, tām ies labāk, jo jāsaka, tāds kā favorītisms tiek izrādīta labāks, radīt labāk situācija bankām, kurām nav akcionāru. Un jāsaka, tā, par to vajadzētu, uz šo jautājumu vajadzētu paskatīties kritiski šāda veida. Šādā gadījumā, piemēram, priekšroka tiek dota Deutsche Landesbank jo viņiem nav šāda veida akcionāri, viņiem nav jāizmaksā šīs dividendes, nav jābaidās par to, ko akcionāri domā. Tātad jābūt ļoti uzmanīgiem. Nu, Spānija ir radījusi ļoti labu preci, sistēmu procik, pro, precikliskiem uzkrājumiem. Kāpēc mēs nevarētu darīt to pašu? Tas nācis par labu Spānijas banku sistēmai, tā ir viena no spēcīgākajām uh, specificētiem punktiem Spānijas bankas sistēmā, kāpēc mēs nevarētu vienkārši kopēt šo sistēmu, kāpēc ir jāizgudro ritens no jauna. Paldies! Un Blandel Vignalkungs. Jautājums par matemātisko modelēšanu. Es domāju, tas bija tieši manis sakāmā pašā centrā visa šī pieņēmuma sistēma Nu, pirmām kārtām, ja jūs zinat, ko nozīmē matemātiskie nodeļi, kas veido bāzāls sistēmu, tad jūs ļoti labi varat izlasīt arī rakstu 2000. gada sākumā, Gordija rakstu, kur viņi rakstīja par šī modeļa matemātiku. Un tur jau tika konstatēts, ka visa šī sistēma veidota tā, lai banku krīzi eh, izraisītu globālu riska faktoru, jo ir šis globālais eh, cikls. Uh, ja ir atsevišķi produkti katrai valstī un problēmas, tad Bāzelē īstenībā nav īpaši daudz ietekmes uz to. Bet tas pa palīdz, ja skatāmies uz korelāciju šādus krīžu gadījumos, nu, lūk, piemēram, paaugstināt to par 1,25 punktiem, jo tā ir šī korelācija, un tad veidot korekciju, un tas tā kā cīnīties eh, jau karu, kas garām. Nu, mēs eh, jaunie produkti būs pilnīgi citādāk salīdzinot ar pašreizējiem un visas šīs korelācijas un attiecības būs pilnīgi citādāks. Modeļu matemātika atkarīga no pašreizējiem parastajiem izplatīšanas kanāliem. Mēs zinām, ka tirgu šī izplatīšanas kanāla mainās un līdz ar to šāda veida modeļi nav piemērojami. Un tāpēc es saku, mums jādara kaut kas uh, reāls un šiem modeļiem vajadzētu palikt otrā plānā. Mums jāizveido vienkārši noteikumi, piemēram, noteikumi attiecībā uz attiecības starp svētiem aktīviem un kapitālu un tā tālāk. Un jāskatās uz diversifikācijas varbūt līmeņiem, nu vismaz pirmā pīlā arī ietvaros, varbūt jānosaka sots par koncentrāciju, li, aktīvu koncentrāciju. Tātad eh, sodi, piemēram, par novēršanos no parastā biznesa modeļa eh, vir, virzieniem. Nu, tas varētu būt tāds reāls risinājums. Un tālāk jautājums eh, no Francijas puses bija divi, jā, divas dažas šai jautājumā. Viena no tām par to, ko varētu darīt ar ilgtermiņu finansējumu jautājumu. Nu, es domāju, ka viena no iespējamām atbildēm ir korporatīvās pārvaldības reforma. Manuprāt, tas ir svarīgi. Un, protams, tev ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Mēs jau labi zinām, ka SAO ir izstrādājis korporatīvās pārvadības principus, un tie ir arī virkne standarti, starptautisko finanšu pārskatu sagatavošanas standarti un tā tālāk. Un eh, šobrīd jāsaka, vēl nav pārāk, eh, neesam redzējuši, ka pārāk daudz valsts vēlētos šos jaunos standarts arī īstenot. Nu, tos vajadzētu īstenot vai varbūt iestrādēt kaut kādu veidu obligātās normās nu, piemēram, attiecībā uz tādām lietām, kā, ku, kam atskaitās riska novērtēšanas ierēdnis un tā tālāk, tā joprojām. Vai, piemēram, galvenais izpildu direktors ir tas pats, tā pati persona, kas nodarbojas ar risku novērtēšanu atsevišķās valstīs. E, piemēram, tiek teikt, lūk, vēlamies labu korporatīvo pārvaldību, bet nevēlamies mainīt šos noteikumus. E, varbūt mēs varam kapitāla tirgus produktus vienkārši skatīt atsevišķi Uh, attiecībā uz peļņu un zaudējumiem. Nē, bet nav iespējama laba pārvaldība, ja mēs sākam novērsties no šīm kopējiem noteikumiem. Tātad ir vajadzīga pārskatī, ka pārskatāmība, jāpārliecinās, ka kapitāla tirgus produkti tiek atspoguļot to patiesajā vērtībā, Un, ja mēs runājam par kredītu politiku, tad eh, jāņem vērā visas šīs izmaksas. Bet, ja mēs sākam visu jaukt kopā, tad tā nevar būt laba korporatīvā pārvaldība, jo tādā gadījumā cilvēki nezinās, kas tiekšā norisinās šai banku iestādē vai iestādē kopumā. Vēl viens aspekts, nu jā, es varbūt jau atkārtojos un atkārtojos, bet ir par funkciju nodalīšanu. Ja Ja ir banku sektors eh, ar meitu uzņēmumiem, kas strādā, piemēram, ar maziem vidiem uzņēmumiem, ar, ar individuāliem patērētājiem, ja viņi tiek kapitalizēti atsevišķi, tas atsevišķi rītdien tiktu arī izdarīts, tad eh, tad tās arī būtu atbilstīgi. Nu, piemēram, ja vēlamies veicināt eh, MVU, palīdzēt tautsēmniecībai. Tagad, tad, lūk, tas būtu viens no risinājumiem - kapitalizēt atsevišķu meitu uzņēmumus un pārliecināties, ka šie uzņēmumi darbojas atsevišķi no kopējās lielās bankas. Un viņi tad ļoti labi zinātu savu kapitāla situāciju un tā tālāk. Tad jūs jautājāt par Eiropas Savienības iekšējā tirgus struktūru un tā tālāk. Nu, tas ir saistīts ar visu to, ko teicu jau iepriekš Visi šie jautājumi par vietējo pāraudzības rīmeni, filiāļu struktūru, meitu uzņēmumiem vienot uzraudzības tīklu un tā tālāk, jo tirgus ir daudz lielāks nekā vienkārši Vācija vai Francija, Vācijas vai Francijas tirgums, tāpēc ir vajadzīgi šie uzraudzītāji, kas var risināt visus jautājumus arī tajās vietās, kur šīs globālās bankas reāli darbojas. nu, varbūt tas nav īpaši reāli, bet mēs dodam priekšroku domai par vispārēju regulējošu struktūru, tātad, kas iet pārvalstu robežām, institūcijām, kas tā varētu arī darboties, tādām, kas varētu izmantot visas šīs jurisdikcijas. Un tāpēc šī meitas uzņēmuma struktūra, manuprāt, būtu atbilstīgāka tā, lai bankas tiek kapitalizētas atsevišķi, tātad strāvāja ar atsevišķiem kapitāliem, bet, nu jā, ar to arī beigšu savu, iz, savus izteikumus. Paldies, turpin Šāra un Bols, paldies visiem, kas piedalījās diskusijās. Es zinu, ka pārstāvs no komisijas šeit ir Švalds kungs, bet, diemžēl, nevar viņam dot vārdu, īsti vairs nav laika, bet tomēr ir viens jautājums, ko varbūt viņš vēlas uzklausīt un ko varbūt vēlas uzsaucīt arī citi, piemēram, referenti un koordinatori, un tas ir šās. No Voldes kunga esam dzirdējuši, ka viņš gaida, kad, respektīvi, bazās komiteja gaida, kad visa informācija sanāks kopā jūnijā, jūlijā, visi ietekmes novērtējumi un tam līdzīgi, lai redzētu, kā visu šo situāciju izprast kopumā. Tad ko mums darīt, kā mums rīkoties, kā veidot šo sadarbību ar šo CDR3 un CDR4? Mēs esam nobažījušies, sanervozējušies par visiem šiem aspektiem CDR3 ietvaros. Un lūk, tad beigās var iznākt tā, ka mēs beidzot pabeidzam darbu pie CDR3 un nāk klajā kaut kāds secinām, kas pilnīgi kaut kas cits, kaut kas, ko mēs nesam ņēmuši vērā. Ko tad jūs komisijā, Valds kungs, dara šajā jautājumā? Much, madam, Paldies, priekšsēdētāji. Pirms atbildēšu uz jūsu jautājumu, es eh, gribētu arī nedaudz eh, pakomentēt to, ko mēs eh, pašlaik darām komisijas līmenī. Komisija patiešām atbalsta G20 darba kārtību, atbalsta arī bāzās komitejas darbu. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar bāzās komiteju pie visiem šiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka jebkādas atšķirības, jebkādas detaļas Eiropas līmenī tiek ņemtas vērā šajās sarunās. Ja runa par ietekmi, tad komisija tam eh, pievērš ļoti lielu uzmanību ietekmes izvērtējumam. Lai ilustrētu to, cik liela nozīme tiek eh, piešķirta šim izvērtējumam, tad mēs esam griezušies pat pie banku uzraudzības iestādēm Eiropā, lai viņas mums palīdzētu šajos jautājumos. Tas nozīmē, ka um, banku uzraugi pašlaik strādā pie tā, lai saprastu, vai ir kādas tādas īpašas prasības Eiropā un kā Eh, šādas struktūras ietekmēs eh, situāciju Eiropā. Ja runa par konsultāciju procesu, mēs eh, vēlējāmies saprast Eiropas vajadzības tā, tieši tāpēc mēs uzsākām konsultāciju procesu paralēli ar Bāzēlas komiteju. Konsultācija process beidzās pirms divām nedēļām. Esam organizējuši arī publisko uzklausīšanu, tā notika pagājušajā nedēļā, pagājušajā pirmdien. Eh, šajā uzklausīšanā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieku, un eh, gandrīz visi, kas vēlējās izteikties, arī varēja izteikties. Ja runa par laika grafiku, tad eh, sākotnējos rezultātus ietekmes izvērtējumam mēs ceram saņemt jau vasarā. Tad tas pilnībā atbilst procesam Bāzeles komitejā. Komisijas līmenī mēs arī ļoti lielu uzmanību pievēršam makroekonomiskās ietekmes analīzei. Tieši tāpēc mēs veicām arī iekšējo analīzi, to atbalsta arī Eiropas centrālā banka um, un arī citi mūsu ģenerāla direktorāti, kas darbojas pie šī ļoti svarīgā dokumenta. Noslēgumā gribētu pieminēt ļoti svarīgu punktu, un tā ir caurdzamība mūsu vēlme sadarboties. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ņemot vērā to, ka dažiem no šiem priekšlikumiem varētu būt patiešām smaga ietekme. Viens no faktiem, kas pierāda šo vēlmu darboties, ir konsultācijas, ko mēs uzsākām februārī. Tāpat arī šī publiskā uzklausīšana, kas tika organizēta pagājušajā nedēļā. Mēs patiešām vēlamies darboties, un mēs arī uh, vēlamies uzklausīt visas bažas, ko pauž iesaistītās puses. Mēs gribam saprast, vai patiešām ir kādas konkrētas problēmas um, Eiropas līmenī, ko vajadzētu ņemt vērā galīgajā priekšlikumā. Šķiet, ka esmu pateicis visu, ko vēlējos teikt, un ja jūs vēlaties atbildēt, uz, vēlaties uzdot kādus konkrētus jautājumus, labprāt arī uz tiem atbildēšu. Nē, šķiet, ka esam jau pietiekami daudz uh, ļaunprātīgi izmantojuši to referentu laiku, kuriem vēl ir izskatāmi jautājumi darba kārtībā, bet jebkurā gadījumā eh, mums ir jāsaprot, kā tad mēs varam pieņemt tiesību aktu, pirms ir gatavs ietekmes izvērtējums, bet es domāju, ka mums pašiem vajadzēs par to apspriesties. Ziņojuma projekta izskatīšana, ko gatavo Kairas kungs, notiks 1. jūnijā, un eh, ies, termiņš grozījuma iesniegšanai būs 8. jūnijā, grozījums izskatīsim 28. jūnijā, 6. septembrī notiks balsojums ekonomikas komitejā. Pašlaik šāds laika grafiks ir sagatavots Otmāra Karas ziņojumam par šiem jautājumiem. Vēlreiz liels paldies visiem runātājiem, liels paldies par viņu ieguldījumu, un es jau redzu, ka cilvēki dodas pie jums un uh, cenšas saņemt jūsu vizītkārtes. Tas nozīmē, ka jūsu zināšanas noteikti tiks izmantotas arī turpmāk. I'll, I'll just the... Uh, ļaušu tagad uh, tiem cilvēkiem, kas vēlas iziet no zāles, to darīt, bet lūdzu dariet to klusu, tāpēc, ka mums ir jāturpina darbs. Un lūdzu, lūdzu ļaujiet arī Hansam Pēteram Mārtinam brīvi pastāstīt par uh, savu atzinumu. Tad, tad lūdzu tie, kas iet ārā no zāles, dariet to ātri un klusu. Um, could you, could you please hurry up, because we do have... Lūdzu, iet ātrāk ārā, tāpēc, ka mums vēl ir jāskata divi darba kārtības punkti. Tad pievērsīsimies ceturtajam darba kārtības punktam. Lūdzu, sarunājieties ārpus zāles, tāpēc, ka tagad došu vārdu Hansam Petram Mārtinam. Viņš mūs iepazīstinās ar savu atzinuma projektu par uh, uzņēmējdarbības reģistru sadarbību. Šķiet, ka pašlaik zālē ir pietiekams klusums, lai viņš varētu runāt. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Patiešām var izteikties visnotaļ īsi. Kaut gan uh, tas viss izklausās ļoti tehniski, šeit ir ļoti skaidri saskarsnes punkti ar to, ko mēs jau esam uh, runājuši jau iepriekš. Te runa par informācijas deficītu, tīpaši eh, finanšu tirgos un uzņēmumos. Komisija ir sagatavojusi zaļo grāmatu par to, ka uzņēmēju reģistriem vajadzētu būt labāk savienotiem. Un pašreizējā juridiskajā situācijā ir jānodrošina tas, lai uzņēmēja darbības reģistri būtu pieņemami, pieejami elektroniski šķiet, ka nekādu kombināciju īstenībā nepastāv. ir jādomā par attīstību iekšējā tirgu, mums jādomā arī par Eiropas kopienu tiesas spriedumiem. Bieži vien uzņēmumos īstenībā darbojas pavisam citas dalība valstis. Mums ir jādomā arī par patērētājiem, mums jādomā par viņu tiesību aizsardzību. Štāber grupa ir veikusi analīzi Protams, mēs varam nedaudz apšaubīt šo sagatavotos ciparus, bet, eh, protams, ka ir vajadzīga labāka efektivitāte uzņēmējdarbības reģistru darbā šajos 20, 27 dalību valstīs, kurās ir vairāk miljonu uzņēmumu. Tomēr mēs nevaram būt pilnībā apmierināti ar to, kas ir sagatavots. Mums jau ir tāds šāds centralizētais uh, Eiropas uzņēmumu reģistrs, taču uh, Tas ir vājš, tāpēc, ka uh, dalība tajā ir brīvprātīga, un uh, te ir arī vairākas procedūras, kas ir visnotaļ sarežģītas. Tāpat arī ir jānodrošina savstarpējas sadarbības starp uzņēmumiem, te ir saīsinājums Bright. Diemžēl nepietiek pašlaik ar šīm, šiem diviem pasākumiem. Tāpat arī ir jāatcerās par iekšējās informācijas sistēmu. Te ir runa galvenokārt par eh, pakalpojumu sniedzējiem tāpat arī ir um, tieslietu sistēmas iniciatīva. Taču tas, kas mums būtu vajadzīgs, diemžēl praksē vēl nepastāv. Tas ir saistīts arī ar uh, tēmatu, par ko mēs agrāk spriedām visnotaļ detalizēti. Te runa par to, kādā veidā in, mm, varētu būt pieejama informācija investoriem par uh, dažādiem uzņēmumiem. Tāpat arī jānodrošina arī, lai šī informācija būtu pieejama patērētājiem, ir jānodrošina arī pietiekama caurredzamība. E, referents uzskata, ka mums kā Eiropas parlamentam vajadzētu pieturēties savām tradīcijām, mums vajadzētu iestāties par cauradzamību. Mums e, tieši tāpēc e, komisija lūdz izteikties par to, vai mēs vēlamies uh, vairāk no šī uzņēmuma reģistra. Jā, protams, mēs vēlamies vairāk efektivitātes, mēs vēlamies integrētu Eiropas risinājumu, kas eh, ļautu mums samazināt birokrātiju Eiropas līmenī. Bet tajā pašā laikā mēs eh, negribam runāt tikai par datiem, un datu uzkrāšanu mums ir jādomā arī par datu aizsardzību. Tāpat mums ir jādomā arī par uzņēmējdarbības datiem, kas ir pieejami un kas ir vajadzīgi un nepieciešami. Lielas paldies par jūsu uzmanību un uh, es gribētu arī um, redzēt, kaut ko tad deputāti domā par šo tematu, kāds ir viņu vērtējums. Lielas paldies Mārtīna kungam, Ūdis kungs. Lielas paldies priekšsādētāji. Es izsakos eh, uz ēnu eh, referentes Pētas Zimons vārdā. Viņa pašlaik eh, nodarbojas ar šiem dokumentiem. Mēs saprotam, ka te ir runa par ļoti svarīgu uh, darbu Eiropas Savienības līmenī. Tie runa par tādu diezgan uh, centrālu trūkumu. Mums nav vienota uzņēmējdarbības reģistra. Tas attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz ekonomiskām attiecībām starp kredīti institūcijām. Tāpat šeit ir runa arī par uh, mūsu jau pieņemto tiesību aktu īstenošanu. Es gribētu atgādināt kolēģiem par praktiskām grūtībām, kas pastāv pakāpām direktīvas īstenošanā. Mēs eh, īsti nezinām, eh, kādi pakalpojums sniedzēji ir pie, pieejami. Ja būtu šāds centralizēts uzņēmē darbības reģistrs, tad mēs varētu nodrošināt eh, tiesību aizsardzību visiem tiesību subjektiem. Tieši tāpēc mēs atbalstam, mm, par to, vai mēs atbalstam šī referenta nostādi uh, Jā, protams, mēs vēlamies to atbalstīt, bet, ja runa par obligātiem pasākumiem, tad mēs vēlētos teikt komisijai, ka ir vajadzīgs šāds obligāts reģistrs. Un otrs mūsu kritērijs ir pieejamamība. Te ir runa par visiem uzņēmējiem, tā lai nerastos nekādas grūtības šiem uzņēmējiem reģistrēties, tā lai ne, nerastos nekādas problēmas ar valodu, piemēram, vai ar reģistrēšanos šajā reģistrā, vai ar datu mainīšanu. Tam ir jābūt viegli saprotamam. Tāpat arī jādomā par tiesību aizsardzību, ir jānodrošina datu uh, konfidencialitāte un ir jāparedz visu tiesību subjektu aizsardzība. Protams, ka mums ir jābūt ambicioziem, jo e, iekšējā tirgu šīs e, trūkums ir patiešām liels un mums tas ir jānovērš. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Švāba kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšādētāji. Es vēlētos e, teikt, ka arī iekšējā tirgus komitejā ir daudz kas sakāms par šo jautājumu. Uh, Te ir runa par dažādiem uzņēmdarbības reģistriem, kas pastāv dažās dalībvalstīs, kas nedaudz atšķiras no citu dalībvalstu reģistriem. Piemēram, Lielbritānijā ļoti daudz uzņēmumu, kas ir reģistrēti uzņēmējdarbības reģistrā, bet kas īstenībā nemaz nepastāv. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir jānodrošina pietiekama ticamība šādam reģistram, jo tādā veidā mēs daudz ko panāktu. Uh, mums ir jānodrošina tas, lai šajā reģistrē būt, reģistrā būtu reģistrēti tādi uzņēmumi, kas patiešām e, reāli darbojas. Un mums ir vajadzīga arī caurdzamība, un tieši tāpēc mēs atbalstam šo priekšlikumu. Lielas paldies! Esmu referente savas grupas eh, vārdā. Es uzskatu, ka šeit ir saikne ar mūsu iepriekšējā mandātā paveikto, proti ar privātu uzņēmumu statūtiem. Tolēk mēs domājām par to, kas būtu, ja reģistrētais uzņēmums atrastos vienā dalībvalstī, bet viņa um, reālā darbība notiktu citā dalībvalstī. Un mēs sagatavojām prasību, ka ir jānodrošina šo reģistrācijas datu piemība abās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka dokumentu iesniegšana Centrālā Eiropas reģistrā atbilstu tam pašam, kā dokumentu iesniegšana kādā vietējā reģistrā dalībvalstī. Tas nozīmē, ka uh, nevajadzētu dubultot šīs eh, prasības, nevajadzētu nodrošināt, lai dokumenti tiek, nevajadzētu pieprasīt, lai dokumenti tiek iesniegti vairākās dalībvalstīs vienlaicīgi. Šķiet, ka tas atbilst arī pašreizējai prasībai, protams, ir jāzina, kādas, kāda uzņēmuma tad īsti eksistē. Tāpat arī jānodrošina datu pieejamība, tā noteikti būtu ļoti noderīga ir jānodrošina tā, lai būtu pieejami pietiekami daudz datu, lai mums nevajadzētu uztraukties par uh, to, ka šie uzņēmumi patiešām um, eksistē un reāli darbojas. Šeit ir runa par dokumentiem, kas ir pieejami konkrētā dalībvalstī, un es īsti nesaprotu, kāpēc uh, kādi dati, kas ir pieejami dalībvalstīm, ko visi var apskatīt, pēkšņi nevarētu būt pieejami arī um, kādā citā dalībvalstī, citas dalībvalsts pilsoņiem. Man vajadzēja šo jautājumu nedaudz papētīt, taču es īsti negribētu, lai mēs uh, sāktu šeit iedzināties datu aizsardzības problēmās. Galu galā šeit ir runa par Eiropas Savienību, par iekšējo tirgu, un uh, Tieši tāpēc es uzskatu, ja dati ir pieejami kādā dalībvalstī, tad datiem būtu jābūt pieejamiem arī citās dalībvalstīs. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt pašlaik, un es vēl papētīšu šo jautājumu sīkāk, un varbūt es iesniegšu arī grozījumus, jo pavisam drīz noteikti būs arī grozījumu iesniegšanas termiņš. Mārtiņ, kungs, vai jūs vēlējāties vēl ko noslēgumā teikt? Paldies! Liels paldies par jūsu skaidri pausto viedokli. Ar Bulmeni kungu īsti vairs nedarbojas žurnālistikā. Viņš tad teica, ka mums ir vajadzīgs tāds obligāts, viegli saprotams reģistrs, kas nodrošinātu visu patērētāju prasības. Jā, es gribētu to pieņemt arī šo formulējumu. Es domāju, ka mums ir nedaudz labāk būtu jā, jāprasa varbūt sekretariātam, lai šie formulējumi būtu skaidrāki. Balzas kundze. Jā, būtu ļoti labi, ja visi dati, kas ir, būtu pieejami vienā dalībvalstī, būtu pieejami arī citās dalībvalstīs. Es ļoti labi atceros laikus konstitucionālo lietu komitejā, kad mēs runājām par Zviedriju. Te bija runa par informāciju, kas tika nodota no komisijas un no padomes. Tad, ja tas attiecas uz Eiropas lietām, tad, tā ir jābūt, tad šai informācijai ir jābūt pieejamai visiem. Jā, protams, mēs labprāt gribam saņemt dažādu informāciju, bet, protams, ja runa par uzņēmumu reģistru, mēs gribam, lai viss būtu efektīvi, ātri un skaidri. Lielas paldies! Termiņš grozījuma iesniegšana ir 10. mājas, 2012. Grozījumus izskatīsim 1. jūnijā, un mēs vēlamies balsot Ekon komitejā 2. jūnijā. Vadošajā komitejā balsojums ir paredzēts 23. jūnijā. Īsti nezinu, kad šis ziņojums tiks izskatīts plenārsēdē, bet laika grafiks pašlaik ir šāds. Tātad grozījums lūdzu var iesniegt līdz 10. maijam. Lielas paldies! Tagad pēdējais darba kārtības punkts. Šovakar tas ir piektais darba kārtības punkts. Un tas ir 2011. gada budžeta projekts visas iedeļas un um, referents ir Švāba kungs. Cienījamie kolēģi, es ļoti ceru, ka varēsim ļoti ātri izskatīt šo jautājumu, bet te pašā laikā mēs runājam par milzīgu naudas summu, līdz ar to koncentrēsimies uz darbu. Vispirms teikšu, ka šis jaunā, šī jaunā procedūra, kas pēc Lisabonas līguma ir stājusies spēkā, tā tagad tiek piemērota, līdz ar to arī budžeta procedūra tiek kļūst par uh, īpašu procedūru, kur parlaments un padome kopā pie vienā lasījumā spriež un lemj par budžetu. Un šis būs pirmais gads, kad šī procedūra tiks izmantot, un pagaidām nav īsti skaidrs, vai šāda procedūra būs tā vērta, bet noteikti es un sekretariāts, kā arī ēnu referenti, mēģināsim maksimāli saprast un izmantot šo jauno procedūru. Kolēģi, Jendrečevska 10. maijā nākamnedēļ nāks klajā ar ziņojumu par trešo iedaļu grozījumi. Ir iesniedzami līdz 12. maijam. Tas nozīmē, ka laika ir pavisam maz. Tie ir tādēļ, ka ir šī, ir šī pātrinātā procedūra. Uh, tas, tas ir teikts manos dokumentos, es pats neteicu, un līdz ar to šajā gadījumā ir nepieciešams uzreiz grozījums sūtīt referentam. Nu, ir tā, ka es labprāt parunātu par lietas būtību. Kā ekonomikas komiteja uh, i, uh, kur ir jūs mūsu joma? Sāksim ar statistiku, tad uh, konkurences politiku, tad arī Eirogrupas, Eiropas Savienības uh, ekonomikas un valūtas zonas uzraudzība, protams, arī nodokļu aspekti, kur komisija šeit no padomes tika diezgan izteikti bremzēta. Un tā vēl ir arī pieci pilotprojekti, kā arī dažāda veida pasākumi 2011. gadā. Nu, piemēram, caurskatāmība un stabilitāte uh, finanšu tirgos vai arī mikrokreditēšanas veicināšana Eiropā, kas ir 13. iedaļa. Un neviens, un noteikti arī es personiski, nav izlasījis budžetu pilnībā, bet, nu, es nerunāšu tagad ļoti precīzi un konkrēti par to, bet, kā jūs noteikti zināt, mums kopumā ir septiņu gadu periods priekšā, uh, Un tad šie skaitļi, kas ir nosprausti septiņiem gadiem, tie ir jāievēro, protams, man mazliet pamainīt starp gadiem. Un šeit ir daži grozījumi, ēna referents, ar kuriem man bija iespēja jau tikties, tad šie ēna referenti visi uzskatīja, ka mums ir jāmēģina, lai pagājušā gada līnija tiktu saglabāta un tad, lai šogad nebūtu liela izmaiņa. Un, protams, vajadzības gadījumā varēs neliels grozījums ieviest, tas nozīmē, ka mums ir vajadzība izteikti um, koncentrēties uz prioritāt, prioritātēm, un, manuprāt, tieši statistikas joma ir jāstiprina īpaši. Paldies, priekšsēdētā. Thank you very much. Ludvigsen kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēs varam piefiksēt ka šī jaunā procedūra tik tiešām mainīs šī procesa dinamiku. Ja mēs vēlamies ietekmēt gala rezultātu, tad mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ekam komitejā izstrādātu ļoti skaidru nostāju pēc iespējas ātrāk. Tikpat svarīgi ir runāt vienā balsī no ekam perspektīvas. To Mēs varam skaidri pateikt, ka būs labāki rezultāti, ja mēs teiksim visu vienu un to pašu. Tāpēc šobrīd mums ir jāme, jāmeklē vienošanās starp politiskajām grupām, lai ekam komiteja runātu vienā balsī attiecībā uz šo ziņojumu. Runājot par komisijas sagatavoto budžeta projektu. Referentam ir ļoti konstruktīva nostāja, ļoti pozitīva, sanāksmes mums bija jau ar referentu, un, uh, manuprāt, šāda vienošanās ir iespējama. Par komisijas budžeta projektu vispārīga pieeja ir tāda, ka mūsu intereses lielākoties ir iekļautas. Protams, ir atsevišķi aspekti, kur vēl šis tas ir jāuzlabo, bet vairāk vai mazāk komisijas priekšlikums ir pieņemams. Tā es to vērtēju. Runāsim kopumā par budžetu projektu. Manuprāt, šeit rodas divas nopietnas problēmas. Vispirms runājot viens A, maržu tur ir ļoti ierobežot līdzekļi, lai gan šeit ir palielinājums salīdzinot ar sākotnējo plānu 50,1 miljonus eiro, manuprāt, ir pārāk neliels, neliela summa, Un, diemžēl, šeit nebūs lielas manevrēšanas iespējas, ja mēs mēģināsim risināt ekonomiskās atjaunošanas aspektus. Es saprotu, ka padomjas ticamāk būs pret, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, mums būtu jāpalielina budžets, palielinot vairāk gadu budžeta griestus. Vēl viena lieta, kas mani, mani rada bāžas, ir tas, ka komisijas stratēģija attiecībā uz 2020. gada programmu ir ļoti apšaubām. Komisija ne īpaši plāno šai īpaši svarīgai politikai nodrošināt papildu finansējumu. Vienkārši esošais finansējums tiek pārdalīts, un manuprāt, tā ir nopietna problēma. Un es personiski uzskatu, ka ir vajadzīga papildu nauda jaunajām iniciatīvām. Un šādā veidā šī jaunā stratēģija varēs veiksmīgi darboties. Tas pats attiecās arī uz 2020. gada stratēģijas finansēšanas ideju zem iedaļas 1A. Manuprāt, šeit ir nopietna problēma un šeit ir saikne. Tātad nav 1A papildu finansējums piešķirts, nav arī papildu finansējums Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijai, un mums ir komisija un padomē ļoti skaidri jāpasaka, ka šāda situācija mūs neapmierina. Uh, Mums nav pietiekami daudz resursu, lai ieviestu 2020. gada stratēģiju, un tāpēc visticamāk šī stratēģija nemaz neizdosies. Un, protams, ir skaidri jāpasaka, ka labām idejām ir vajadzīgi resursi. Runājot par visam konkrēti, piemēram, resursu samazināšana, kas tiek piešķirti iekšē tirgus uzraudzībai, mēs redzam, ka šobrīd Eirozonā ir ļoti nopietnas problēmas, un tieši uzraudzībā mums ir jāpalielina darbība, nevis jāsamazina. Statistika, kā jau tika pieminēts, ir saistīta joma, un šeit komisijas dokumentus var atbalstīt. Kopumā šis palielinājums ir pozitīvs. Nē, nē, atvainojiet, saka runātājs, es nevaru atbalstīt komisijas priekšlikumu statistikas jomā. Jā, dažās vietās tik tiešām ir samazināts un mums jāizskata iespēja statistikas datu apkopošanai piešķirt lielāku finansējumu. Pēdējā laika notikumos varam redzēt, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt piekļuvi statistikas datiem, kas ir uzticami un kas ļauj spriest par situāciju finanšu tirgos un valsts budžetā. Runājot par muitas aspektiem šeit es nevaru atbalstīt komisijas budžetu, jo, manuprāt, netiek palielināt līdzekļi starptautiskai sadarbībai. Viens pozitīvs aspekts komisijas dokumentā ir tas, kā šī pagaida rezolūcija par uzraudzības iestādēm, šī jaunā budžeta līnija 12. nodaļa, kur ir 12 miljoni, kas ir noņemti Manuprāt, tieši tik daudz arī ir vajadzīgs, lai nodrošinātu attiecīgu finansējumu aģentūras darbībai. Un nākamajos mēnešos mums ir jākoncentrējas tieši uz šo prioritāti. Vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, kā komisijas priekšlikuma konkurētspējas palielināšanai ir piedāvāti jauni resursi. Ekonomikas sarežģītos laikos ir nepieciešams piešķirt vairāk finansējumu konkurētspējas palielināšanai. Nobeigumā varu teikt, ka ir joprojām daudz neatrisināti jautājumi, bet komisijas dokumentā nav nekādu lielu pārsteigumu, nav lielas nelietsvarotības vismaz no mūsu komitejas perspektīvas. Paldies! Much, Mr. Paldies, Lūdzu, Karaskungs! Es lab, labprāt papildinātu iepriekšējā runātāju ir tas, ka komisija nav ļāvusi šeit nodrošināt politiski vajadzīgus pasākumus. Nē, nav piešķirts finansējums, tas ir ļoti slikti. Mums ir vajadzīgs šis manevrēšanas laukums, jo mūsu mērķis, protams, ir uh, radīt politiskos notiekums, vienkārši, nevis vienkārši pārdalīt resursus. Otrais aspekts - 2020. gada stratēģija. Šī stratēģija ar budžetu līdzekļu palīdzību ir jāveido par stratēģiju. Tas nozīmē, ka 2011. gada budžete ir jāatvēl pietiekami līdzekļi 2020. gada stratēģijai. Nevaram vienkārši apmierināties ar to finansējumu, kas ir līdz šim. Uh, vēl viens aspekts, ka 2020. gada stratēģijai ir divi punkti, kas ir atbilde krīzei. Mums ir vajadzīgi vairāki Eiropas Savienības produkti, tieši projekti, uh, tieši lai nodrošinātu izaugsmu un inovācijas. Un to mēs nevarēsim darīt, ja mēs vienkārši pieplasosim Eiropas Savienības dalību valstu budžetus, saliksim kopā un lai paši tiek galā, nē, mums ir vajadzīgs arī kopīgais finansējums. Šeit nākamais aspekts ir saistīts ar Eirostat darbību. Ja mēs palīdzam Grieķijai un citiem, un ja mēs vēlamies kontrolēt, ko viņi dara ar šo naudu, uh, tad mums ir jāmācās no tā, kas līdz šim ir noticis. Mums ir svarīgi, lai Eirostat, kas ir neatkarīgs, stat, kas ir neatkarīgs statistikas pārvalde, un 2011. gada budžete ir jānodrošina papildu līdzekļu Eirostatam. Savādāk mūsu uh, politiskā integritāte būs nopietni sadragāta. Paldies! Paldies Karasa kungam, Klute kungs. Jā, paldies. Es pamanīju, kad es pasties uz skaitļiem, ka, manuprāt, ir pārmērīgs palielinājums ārlietās un drošības politikā, un tad, protams, ir principiāls jautājums, vismaz no manas grupas perspektīvas. Vai tā tas ir jābūt, tam ir jābūt, un tas, ko teikuši citi, kāda šeit ir vajadzība saistībā ar infrastruktūru, jo ir jānodrošina investīcijas nodarbinātība, jo mēs atceramies, ka uh, mums ir jāstrādā pie nabadzības samazināšanas, mums ir jāstrādā tā, lai būtu ilgspējīga attīstība, tas viss ir jārealizē. Šajā jomā ir jādara daudz vairāk nekā līdz šim tika darīts. Tik tiešām ir vajadzīgas investīcijas. Tieši tā, kā ir teikuši pārējie deputāti. Uh, Tad, protams, ir jautājums ir, varbūt varētu no ārlietām un drošības kaut ko paņemt, jo savādāk es tiešām saskatu, ka šeit neproporcionāli palielinās budžets. Paldies! Paldies, ja būtu vēl komentāri. Nu, ja nav, tad šāba kungs, jums ir iespēja atbildēt. Uh, jā, es vēlos pateikties kolēģiem par ļoti vērtīgiem komentāriem. Vispirms vēlos runāt ar manu zviedru kolēģi no sociālistu grupas. Es tiešām uzskatu, ka man ir milzīga interese par to, lai šīs budžeta priekšlikums, lai nāktu no visām politiskām grupām. Un šeit es ar visu enerģiju iesaistīšos, un tāpēc jūsu priekšlikumi tiks mīļi gaidīti. Karasa kungs, es uzskatu, ka politiski tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo, protams, mūsu mērķis ir tiešām ir nodarboties ar politiku, nezinkaši pārdalīt līdzekļus. Un tāpēc Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija ir skaidrs pamats arī mūsu budžeta līnijai. Knotakungs. Jā, tik tiešām ir fakts, ka uh, ārlietām un drošības aspektiem ir uh, liels finansējuma palielinājums. Uh, Taču mēs saprotam, ka uh, sarunās ar referentu būs ļoti grūti aizstāvēt uh, šo viedokli, ka tur ir neproporcionāli palielināts. Mēs runājam par ekonomikas politiku, un izskatās, ka šeit trūks līdzekļu, tāpēc mēs varam skaidri pateikt, ka līdzekļi nav atvēlēti pietiekami un mums ir vajadzīgi lielāki resursi. Tas arī būtu viss no manas puses. Es plānoju tikties ar ēnu referentiem un noteikti strādāsim kopā. Un tuvākajā laikā jau būs viss gatavs līdz nākamajai nedēļai. Noteikti jums un sekretariātam es sniegšu informāciju par to, kā notiek diskusijas, un ļoti atvainojos, ka ir tik maz laika atvēlēts. Paldies! Jā, paldies! Apkopošu tādā atzinumā izskatīšanā būs 21. jūnijā. Līdz 18. jūlijam varēs iesniegt grozījumus. Ekon komiteja balsojums notiks 6. septembrī. Uh, galvenajā komiteja septembrī. Un tad oktobrī 2010. gada būs plenārsēdē balsošana. Tā šobrīd ir, tāds šobrīd ir laika grafiks, un tas nozīmē, ka pēcpusdienas sanāksme ir galā, kā jau teicu pašā sākumā. Salgādo kundze rīt nenāks pie mums, bet mēs izmantosim atvēlēto laiku no 9.30, lai diskutētu savā starpā komitejā pār Grieķiju un par citiem jautājumiem, kas ir svarīgi deputātiem. Un tad, protams, redzēsim, cik tālu tiksim, un būs komisārs Barņē, un būsim izdiskutējuši visu, un tad runāsim ar komisāru. Nu, tad labu vakaru, un tiekamies rītdien!